Uh, good afternoon, dear ladies. Labrīt, dāmas un kungi. New Energy Market Design Public Hearing. Jaunais uh, enerģētikas uh, elektroenerģijas tirgus modelis. Mēs, modelis. mēs pamazām izstrādājām enerģētikas savienību un šīs uh, jautājums ir ļoti aktuāls Mūsu modelis ir izveidots jau 20, 30, 40 gadus atpakaļ, lai eh, nodrošinātu piegādi, elektrības piegādi no elektrostacijām, no ogļa, og, ogļu un kodolenerģijas stacijām, un pēdējo eh, gadu laikā mēs tagad mainām enerģijas eh, avotus. <coughs> un arī to, kā mēs vispār uh, ražojam elektrību. Un tas var arī iet roku rokā ar gāzes piegādi. No šī viedokļa mums ir tiešām nepieciešams uh, jauns tirgus uh, dizains modelis. Mums ir jāizveido arī iekšējais uh, enerģētikas tirgus. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, ja runājam par enerģētikas savienību. Jūlijā pagājušajā gadā Eiropas komisija nāca klajā ar sabiedrības konsultācijām par uh, jauno enerģētikas tirgus dizainu, lai pārskatītu atbilstīgo enerģētikas tirgu likumdošanu, jo īpaši elektrības tirgu. Jo tā nu ir mūsu galvenā problēma šodien - elektrības tirgus. vairumtirdzniecība, transmisijas tīkli. Tas nav viegli atrisināms. Itra lēma nāk klajā ar ziņojumu par šo jautājumu un sniegt tādēļ parlamentam arī iespēju sniegt savu ieguldījumu. Referents uh, ir Werners Langens. Mēs Eiropas komisijai vēltos piedāvāt priekšlikumu. Šīs uzklausīšanas mērķis ir ļaut itri komitejas eh, biedriem uzklausīt ekspertus, diskutēt ar ekspertiem, pirms tiek iesniegti grozījumi Langena kunga ziņojumam. Un pirms notiek itrē komitejā balsojums 24. maijā. Mūsu uzklausīšana aizņems apmēram 2,5 stundas. Sadalīsim divās daļās šo uzklausīšanu. Katru sesiju noslēgsim ar jautājumiem un atbildēm 30 minūtes. Ekspertiem maksimums ir 10 minūtes runas laika. Tad aicinu arī deputātus. Man ir jāprasa deputātiem izteikties maksimums 2-3 minūtes. Raudzīsim kā mums viss izdosies, kā izdosies iekļauties laikā, lai visi viesi varētu atbildēt uz eh, jautājumiem. Nu, sāksim ar referentu. Werners Langens. Vai jūs varētu lūdzu uzsākt diskusijas ar jūsu komentāriem un jūsu vispārīgo skatījumu uz šo jautājumu? Uh, Herr Präsident, ich möchte meine Muttersprache. Jā, liels paldies. Es eh, sirsnīgi pateicos par to, eh, ka not, ir iespēja notikt šai uzklausīšanai, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs sagatavotos pirms ziņojuma izskatīšanas un uzklausītu ekspertu balsi, nevis tikai lasītu rakstiskus ziņojumus Un tieši tādēļ es uh, sirsnīgi jums pateicos, ka esat mūsu rīcībā šodien un esat pieņēmuši mūsu ielūgumu. Eh, komisijas ziņojums ir tāds nedaudz vecāks kopš 2015. Eh, gada jūlija, un uh, parlaments ir uzņēmies eh, ziņojumu izstrādāt eh, ziņojumu par šo visai nepopulāro eh, tēmatiku, un mans ziņojuma projekts ir tikai nedēļu vecs, kopš tas ir pieejams visās valodu versijās, tas balsās uz komisijas priekšlikumu, un es esmu, es varbūt vēlētos minēt dažus punktus, varbūt ekspertiem kā tādu ievadu. Uh, Mums ir noteikts ierobežojums eh, pirmajām priekšlikumam, eh, teiksim, garuma ziņā, cik tas būs, eh, drīz būt liels. Ne jau mūsu nespējības, bet kapacitātes dēļ, un tad notiek nodots termiņš grozījuma iesniegšanai, tas notiks nākamnedēļ, un tad pēc tam pēc lieldienu uh, Uh, pārtraukuma ēnu uh, referenti no citām mm, uh, partijas grupām. Mēs tad tiksimies un vienosimies mm, ītra grupā par tālāko darbu. Nu, enerģētikas tirgus izveidošana ir mērķis, uz kuru Eiropas Savienība iet jau daudzus gadus. Jau 90. gados jau elektroenerģijas sektorā, vēlāk arī gāzes sektorā Eh, notika tā saucamā atsaiste, tirgus liberalizācija un process turpinās un komisija ir arī definējusi savā paziņojumā, ka ir eh, jāveido tādu cenu struktūru, kas stimulētu jaunas investīcijas un e, jārada stimuli, lai nodrošinātu energoapgādes drošību, kā arī jāstrādā sadarbojoties elektroenerģijas attīstības jomā, nodibino, e, veidojot jaunas starpsavienojumus un integrējot e, atjaunojumās enerģijas Eiropas elektroenerģijas tirgū. Un atjaunīgās enerģijas spēlē ārkārtīgi svarīgi lomu, īpaši ņemot vērā gan to, ka Dalība valstis tomēr ir atbildīgās, galvenās atbildīgās par energo kokteili, ko tās izvēlas, un katrā valstī šī izvēle ir atšķirīga. Bet Eiropas uzdevums ir, un to arī ir apliecinājis parlaments savās debatēs, un mēs esam ļoti interesēti šajā jautājumā, tātad mums ir jāpilda šīs te Eiropas, šī te Eiropas virzība, uh, ko eh, piedāvā mm, Eiropas komisija, attīstot nacionālos enerģijas avotus. Neizslēdzot nevienu enerģijas avotu, nedz kodolenerģiju, nedz akmeņoglis, bet eh, priekšplānā tomēr stāv jaun, atjaunīgo enerģiju attīstīšana un nacionālās kapacitātes mehānismu izstrāde lai mēs varētu eh, pabeigt darbu un izveidot Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgu. Pēdējos gados eh, dalība valstīs eh, pastāv tendence kāpināt kapacitāti, spriežot pēc ziņojumiem no 27 dalību valstīm, lai šie te mehānismi atbilstu tirgus prasībām, kas attiec uz tirgus tirgu. Tas ir labāk nodrošināts, eh, lai nodrošinātu energoapgādes drošību. Tas attiecas uz eh, regulējumu eh, tad likumdošanas process šeit ir diezgan sarežģīts skatoties, piemēram, par ES tiesību normu īstenošanu, pavisam nesen, piemēram, es komisija ir uzsāks pārkāpuma procedūru pret Franciju. Tātad, nu, galu, galā. Pats svarīgākais ir, lai mēs šeit un Elektroenerģijas un Rūpniecības komitejā rastu galu galā tādu uh, kopēju pieeju. Jāskatās, vai mēs varam noteikt kaut kādu kopīgu cenu līmeni, noteikt kaut kādas iespējami augstākās cenas, vai mēs varam integrēt kopējā tirgu atjaunīgo enerģiju avotus bez īpašām subsīdijām vai varam pilnībā nodrošināt to, ko komisija ir piedāvājusi, proti atdalīt elektroenerģijas uh, raž, uh, ražošanu no sadals un pārvades. Nu, es laikam esmu nedaudz uh, pārtērējis savu laiku, bet katrā ziņā paldies par uzmanību. Mister. Paldies, referent kungs. Jūsu pirmie komentāri, protams, būs diskusijas arī par šo vēl. Pirmais runātājs mūsu panelī. Vēlos jūs iepazīstināt ar pirmo viesi. Jūs ļoti labi zināt, ka mēs veidojam enerģetikas uh, tirgu patērētājiem, industrijai, mūsu ekonomikai, bet bez elektrības ražotājiem, elektrības uh, tirdzniecības platformām mēs vispār neko nevaram izdarīt. Tādējādi tirgus ir jāveido arī viņiem. tad, nu, beigu beigās labākie rezultāti tie ir jāvelta mūsu pilsoņiem. Tagad vārdu došu doktoram Albarijos kungam. Jūs esat uh, Euroelectric uh, Markets Committee uh, priekšsēdētājs. Jūs pārstāviet elektrības uzņēmumu intereses. Jūsu valstī Spānijā Albarijos kungs uh, strādā arī kā uh, elektrības kompānijas Endesa vicepriekšsadētājs. Tagad uzklausīsim enerģētikas nozares viedokli. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai izveidot enerģētikas tirgu. Vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms man ir jāpateicas Eiropas parlamenta mitre komitejai par to, ka mūs esat uzaicinājuši piedalīties šajā uzklausīšanā. Sākumā es vēlētos uh, iepazīt, izskatīt patērētāju rēķinu. Tas ir arī galvenais, uz kā balstās mūsu diskusijas šodien. Grāfikā jūs redzat, kā mājasaimniecību elektrības rēķins ir mainījies kopš 2008. līdz 2014. gadam. Te mēs maksājam par trim lietām. Visi mūsu klienti maksā par trim lietām elektrības rēķinā. Par pašu elektrību, protams, tas, ko mēs šeit saucam par elektrības piegādes izmaksām. Tad viņi arī maksā par tīkla izmaksām, par transmisiju, par eh, elektrības eh, tīkliem. Un treškārt viņi maksā arī eh, nodokļu starp politikām. Līdz daudzos gadījumos šīs izmaksas nav tieši saistītas ar elektrības piegādi. Mēs šeit varam redzēt, ka laikā no 8. līdz 14. gadam elektrības piegādes izmaksas ir pamazin, samazinājušās par 7%, tīkla izmaksas ir palielinājušās par 18%, un politikas izmaksas nodokļi palielinājušies par 47%. Tas nozīmē to, ka pašlaik vidēji vairāk nekā viena trešdaļa, 36% no tā, ko maksā klienti elektrības rēķinā, ir nodokļi un politikas izmaksas. Dažās valstīs situācija ir sliktāka, arī manā valstī uh, Spānijā 50%, Dānijā līdzīgi, Vācijā arī tas ir ļoti daudz. Dažās valstīs šī situācija ir pat vēl nopietnāka. Nu, ko tas nozīmē? E, šī nodokļu politikas izmaksas komponente, kas tik strauji pieaug, tas nozīmē to, ka mēs mākslīgi padarām elektrību dārgu. Un tā ir problēma. Tā ir problēma, jo šī elektrifikācija ir veids, kā e, dekarbonizēt ekonomiku. Ja mēs pilnībā vēlamies ekonomiku atbrīvot no oglekļa, mums ir jāizmanto vairāk elektrības nekā to daram tagad. Mums ir jāaizstāj Uh, naftā, um, gāzes, uh, ogle ar šo elektrību. Un mums ir jānodrošina arī, lai mūsu elektrības ražošana būtu zema oglekļam. Ja mēs padarīsim elektrību dārgu, tad pilsoņi izmantos uh, naftas produktus un uh, um, saš, sašķidrināto uh, darba, uh, dabas gāzi, lai uh, kurinātu savas mājas. Tiks izmantots nevis elektrības mašīnas, bet tiks joprojām izmantots benzīna automašīnas. Tādējādi elektrībai jāpadara lētākā, un pilsoņi pašlaik maksā ļoti daudz par elektrību, viņi nevar reaģēt un reaģēt uz tirgus cenām. Uh, Tagad, ja mēs skatāmies uz situāciju Eiropas valstīs, tad uh, lielākā daļa politikas izmaksu izriet no atbalsta atjauniem um, enerģijas avotiem, jo tagad notiek liels investīcijas šajā jomā. Ļoti interesanti pat, ja atjaunamo enerģiju mērķi ir noteikti kā procentu likme īpatsvars no kopīgā patēriņa, taču beigās atjaunomās enerģijas avoti visi nonāk elektrības sistēmās un lielākās izmaksas attiecībā uz atjaunomās enerģijas avotu izmantotājiem tieši par to maksā uh, klienti, uh, atjaunomo enerģiju klientu, nevis gāzes vai naftas izmantotāji, naftas produktu izmantotāji. Tātad, ja mēs zinām, ka nākotnē zemā oglekļa sistēmā būs daudz atjaunojamās enerģijas daudz vairāk nekā tagad, mēs uh, darīsim visu, mums ir jādara visu, lai šī atjaunojama enerģija būtu konkurētspējīgāka. Atjaunojama enerģija ir jābūt integrētai tirgu, jāstiprina ETS, e CO2 tiesniecības schēma, lai nosūtītu ļoti spēcīgu signālu uh, kas palīdz uh, at, veicināt atjaunojumu enerģiju avotu, lai uh, arī atbalstu schēmas atjaunojumu enerģijā mehānismu un sistēmas, kas ir tagad un nākotnes sistēmas, lai tās būtu um, balstītas tirgu, lai tās būtu efektīvas un lai uh, tiktu izveidota konkurētspējīga atjaunojumā enerģija. Otrs elements, tīkla izmaksas. Tīkla izmaksas ir palielinājušās par 18%, ņemot vērā to, kā mūsu ekonomika un sabiedrība ir attīstījusies šajos gados. Tas nozīmē, ka tīkla izmaksas gandrīz nav mainījušās. Un tam ir uh, savs pamats, jo tīklu pārvaldība tiek koncentrēta uz to, lai uh, samazinātu izmaksas un lai padarītu šos tīklus pēc iespējas efektīvāks, bet iespējams, ka šis nav pareizais veids, kurā mēs ejam. Ja mēs gribam integrēt atjaunamo enerģiju, ja vēlamies, lai patērētāji reaģē uz tirgus uh, signāliem, un ja mēs gribam ilgspējīgu elektrības sistēmu, mums ir nepieciešami tādi tīkli, kas būtu daudz automatizēti un daudz viedāki, inteliģentāki nekā tagad, un tas nozīmē investīcijas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama in inovācija. Lielākajā daļā darba dalību valstu tīklu regulatīvās schēmas nepietiekami veicina inovācijas un nepietiekami veicina uh, tīklu automatizāciju nepietiekami veicina arī šo uh, transformāciju elektrības uh, sadalas tīklos. Un lai veicinātu tādējā zemoglekļa uh, ekonomikas sistēmu. Tātad galvenais ir elektrības piegādes izmaksa. Tas ir vairuma cena, un te jūs redzat atšķirību Vācijā attiecībā uz šo cenu. Uh, nepārtraukti šī cena samazinās pēdējo gadu laikā. Tagad ir, runa ir par 20 līdz 30 eiro par uh, megavatu. Uh, te nav nepiet, tas neveic nekādu, neveic nekādu investīciju, nekādu efektivitāti, tas nesniedz arī nekādu signālu par sistēmas attīstību, tas nenodod nekādu signālu par uh, jebkādu eh, tehnoloģiju attīstību, nedz eh, atjaunojamo enerģiju, nedz eh, kādu citu. Mēs nevaram neko attīstīt uz šī cena līmeņa. Varbūt par kapacitāti jūs teiksiet, ka ir, um, tā ir pārāk liela dažās valstīs, bet kopumā jāteic, ka mums ir nepieciešama vēl šī kapacitāte, tad, kad nav saules un nav vēja nav pietiekams atjaunamais enerģijas, bet ar esošajiem cenu līmeņiem mēs šādu kapacitāti neiegūsim. Viens no elementiem, kas ir ļoti svarīgs, lai šī kapacitāte tiktu saglabāta vai iegūta, ir atbilstīgi darbojusies vairākuma tirgus. Šīs vairumtirdzniecības uh, tirgus ir tāds, kur ir jārēģē cenām, atbilstīgi pieprasījumam un uh, um, piedāvājumam. Tā darbojas vairumtirdzniecības tirgus. Taču ir šī cenu milzīgā atšķirība, kas bremzē mūsu tirgu un liedz tirgus cenām sasniegt nepieciešamo līmeni. Taču ir arī jāsaprot, cik lielā mērā tad šīs eh, cenas ir izdarāmas. Tad, tad šīs scarcity prices cenas rodas no uh, piedāvājuma un pieprasījuma atšķirības. Lielākā daļa piekrīt, ka cenu šīs atšķirības ir jāsamazina, taču mēs saprotam visi, ka gala beigās tas nav risinājums. Ir paudze, kas tiek subsidēta. Tirgus nesasniegšos scarcity līmeni. kad šī scarcity prices, bet tad, kad tās ir nepieciešamas, tās neveicina investīcijas un tiešām aicinu jūs atrast investorus, kas būtu gatavi investēt uh, elektrības nozirē, balstoties tikai šiem scarcity prices. Tādēļ uzskatām, ka te jākombinē trīs elementi. Mums ir uh, nepieciešama enerģija, mums ir nepieciešama tirgus elastībai, ja nepieciešamais līdzsvars, lai mūsu ģenerācijas kapacitāte varētu piemēroties uh, pieprasījumam un otrādi, un tad mums ir arī nepieciešams dažos gadījumos kapacitātes tirgus, kas mums palīdz arī uh, izcelt, uh, iegūt nepieciešamo kapacitāti, nosūtīt signālus investīcijām. Un visiem šiem trim tirgiem jābūt integrētiem, jābūt Eiropas tirgiem, tirgiem jāstrādā pēc vienotiem principiem un noteikumiem, jābūt atvērtiem arī pārožu sadarbībai un tam līdzīgi. Šis reģionālais aspekts ir fundamentāli svarīgs, jo mēs uzskatām, ka, piemēram, šīs scarcity prices Tātad reģionālie pētījumi ļoti svarīgi, lai redzētu, vai sistēma attiecīgajā reģionā ļauj mums sasniegt nepieciešamos rezultātus, vai arī mums ir nepieciešama, piemēram, kapacitātes tirgus. Tas viss ir jādara veicot reģionālo izvērtējumu, ņemot vērā tirgus realitāti. Uh, iesaistot visus spēlētājs, ne tikai sistēma operators, kas vienmēr ir atbildīgi par šādu analīzi un kuriem tiešām ir arī jāstrādā ar investīciju vajadzībām. Tad arī sistēma operācija ir jākoordinē un jāintegrē Eiropas līmenī. Pēdējā lieta, kad ir kapacitātes tirgus, Tad kāds teiks, jā, nu, bet tas pacels cenas, bet tam tā nevajadzētu notikt. Kapacitātes tirgus, ja tas pareizi tiek izstrādāts, piemēram, ar, nu, teiks, eh, cenas nulle līmenī, ja ir daudz kapacitātes, bet kapacitātes tirgus ir apdrošināšana, kas eh, šo cenu svārstīgumu nostabilē paredzamā ekonomikā, un tas ir labs signāls investīcijām. Ja pareizi tiek izstrādāts šis tirgus, tas nekādā gadījumā nevajadzētu palielināt cenas elektrības rēķinos. Liels paldies! Liels paldies! Mūsu otrs runātājs pārstāv Eiropas atjaunīgo enerģiju federāciju. Un tā ir uh, doktoru Fukē. Viņa arī piedalās Becker Wittnerfeld uh, juristu firmā un strādā tās uh, Briseles birojā. Tātad uh, šeit ir pārstāvēt dalību valstu atjaunīgo enerģiju asociācijas un arī konkrēts uzņēmums. Vārds jums! Paldies priekšsēdētāji, Buzekungs, Langenkungs, dāmas un kungi. Man ir liels uh, prieks jūs uzrunāt e RF vārdā, tātad uh, tā ir Nacionālās um, neatkarīgo atjaunīgās enerģijas ražotāju um, asociācijas Jūsu uzdevums, komisijas Eiropas uzdevums ir turpināt veidot integrētu enerģijas tirgu un pārveidot energosistēmu par labu atjaunīgiem enerģijas avotiem visās dalību valstīs. Paskatoties vēsturē, mēs redzam, Uh, elektrības uh, ražošanas sistēmas attīstību Vācijā. Šeit ir redzamas uh, vairākas attīstības fāzes saistībā ar noteiktām tehnoloģijām. Un šajā mm, grafikā jūs redzat, ka arvien vairāk šajā sistēmā ienāk atjaunīgi energo avoti, bet tas pats noteikti būtu sakāms arī par Eiropu kopumā. Tālāk šeit ir uh, mūsu um, rīcības plāns. Un uh, Langenkungs jau pieminēja uh, šo plānu no mūsu viedokļa 2009. gada direktīvu par atjaunīgo enerģiju atbalstu ir uh, tāds pamat akmens uh, šajā attīstībā. Tā ir lielākā reģionālā attīstības schēma pasaulē, kura ietver dažādas valstis ar dažādiem izējas uh, punktiem, dažādām situācijām un jāpateicas parlamenta ieguldījumam par to, ka mēs esam tik progresīvi un nosakam toni pasaules mērogā. Kāda tagad ir pašreizējā situācija, uz kādiem elementiem mums jāskatās eh, jaunajā energotirgus struktūrā? Šeit uh, mūsu domas tā neatšķirās. Eh, ir punkti, kuros mēs neatšķiramies no Jora elektrika, ir eh, jautājumi, kuros mēs atšķiramies, bet eh, mēs uzskatām, ka ir jābūt tādam izlīdzinošam tirgum. Mums Eiropā ir vajadzīgs nevis jaudu tirgus, bet gan uh, jārīkojas strukturēti un sabiedrībai pieejamā veidā jāatsakās no uh, tradicionālām jaudām, tā kodola enerģija, uh, naftas izmantošana, ogļu izmantošana un valstis nevar atstāt izolācijā un uh, parlamentam būtu jāiedibina kaut kas līdzīgs uh, šai nozarē ogļu un tērauda savienībai, kad es, uh, es kā savu laiku strādāju Hamburgā kā ierēdne, mums bija kuģu būves krīze to laiku, gan Vācijā, gan Polijā, un tās pārvarēšana prasēja laiku. Tagad jautājums, kā mums atbrīvoties no pārāk eh, jaudas pārpalikumu tirgu, kas ir nopietna problēma, un tieši tādēļ mums arī ir problēmas ar cenām un, un trūkst vēlmes eh, investēt jaunās jaudās. Es arvien biežāk dzirdu, ka cilvēki saka, tagad eh, atjaunīgi enerģijas avot var nostāties pašu savām kājām un vairs nav eh, tiem jāpiegādā, jāpiedāvā prioritāte piekļuve um, energosistēmām. Manuprāt, tā būtu liela kļūda, uh, jo mūsu Mēs uzskatām, ka 2009. gada 28. direktīva radīja stabilitāti, prognozējamību šajā jomā daudzās dalību valstīs. Un uh, Jautājums ir par eh, laika posmu pēc 2020. gada. Šeit ir runa par vairākiem elementiem - laba plānošana, prognozes mērķi, otrkārt instrumenti, kā piemaksu mehānisms vai piekļuvas mehānisms un, un, tā, un treškārt ir šī prioritārā piekļuva elektrotīkliem. Un Uh, arī atbilstošā direktīva tika pārstrādāta um, uh, efektivitātes direktīvā. Un tas netika uh, izdarīts kaut kādu iedomu dēļ, bet gan tādēļ, ka Eiropā doma un Eiropas parlaments analizēja situāciju un konstatēja, ka, ja gribam Uh, nodrošināt uh, stabilu atjaunīgo tīk, uh, energoavotu attīstību, ir jānodrošina to pievienošana tirgumu un iespēju pārdot saražoto elektrību tirgu. Tas ir ierakstīts šajā direktīvā un iemesls ir tāds, ka daudzās valstīs pastāv monopolistiskas struktūras un tirgus kropļojumi, un līdz ar to eh, jauniem dalībniekiem šai tirgu bija grūti iekļūt, jo šie tirgi bija vai nu monopolistiski vai oligopolistiski, kā tas bija Vācijā līdz šim. Un ja nebūtu šāda prioritāra piekļuve nodrošināta, tad Vācijā nebūtu iespējams pārdot tādu apjomu atjaunīgās enerģijas. Mums ir uh, veiksmes stāsts. 2000. gadā 6,2 10% atjaunīgās enerģijas un 2014. Um, gadā 25%. Tā tas ir Vācijā, bet ir arī Zviedrijā, Dānijā ļoti labi rezultāti gūti. Uh, Vācijā ne visās fe, uh, jomās ir tādi panākumi, piemēram, transportā, biomasas ražošanā nav tik laba situācija, bet ja tik tiktu atcelta šī prioritārā piekļuve, tad tas ļoti negatīvi ietekmētu Eiropas mērķus saistībā ar dekarbonizāciju un um, būtībā atteikties no um, uh, oglekļa izmantošanas līdz 2050. gadam. Tā būtu kļūda un tādēļ aicinu jūs uh, ļoti uzmanīgi izvērtēt visus paredzētos soļus. Tāpat būtu jāturpina nacionālās atbalsta schēmas atjaunojīgiem enerģijas avotiem un būtu jāveicina arī reģionālā sadarbība. Tā attīstās šobrīd. Vācijas valdība um, pārēd sadarboties ar kaimiņu valstīm, rīkojot izsoles vai biržas enerģijas tirzniecībai. Protams, ir arī problēmas. Ir valstis, kuras ir atkāpušās no izvirzītiem mērķiem, uzskatot, ka tām nav pietiekams ekonomiskās iespējas, ir sa. Uh, spied, saskārušās ar uh, spiedienu no trojkas. Nu, mūsu skatījumā tās ir skumjš stāsts, šīs uh, valstis zaudē attīstības iespējas um, attiecībā uz ilgtspējīgiem enerģijas avotiem, tāpat iespējas radīt ilgtspējīgas darba vietas. Un uh, tad šī atpalīdzība var turpināties daudzus gadus. Un tā ir rīkojušās Bulgārija, Spānija, piemēram. Un eh, līdz ar to netiek veicināts arī investīcijas. Tagad īsumā par to, kā mums ir jāanalizē situācija tirgū un kā to ietekmē atjaunīgie enerģijas avoti. Jāsaka, tirgus jau nav ideāls, tas ir uh, izkropļots, ir pārāk daudz veco jaudu, veco subsīdiju, piemēram, Hinkley Point, atomelektrostācija apvienotajā karalistē un tā tālāk. Bet uh, mums uh, tagad ir šī jaunā sistēma ar daudzām dažādām smailēm šai tirgu, un mums ir eh, jādomā par risinājumiem. Eh, ir jārīkojas eh, arī racionālā veidā, lai samazinātu izmaksas attiec instalācijas, uzstādīšanas izmaksas ir zemākas, mums ir jāizmanto visas jaunās idejas, lai turpinātu šo izvēlēto ceļu, un es pateicos visiem par uzmanību. Liels paldies! Un tagad dosim vārdu trešajam runātājam, doktoram Tobiesam Pālunam, kurš ir Eiropas enerģijas eh, biržas eh, valdes loceklis, un tā ir lielākā eh, enerģijas tirdzniecības platforma Eiropā. Un kā mēs zinām, jūs pārdodat ne tikai elektrību, bet arī emisiju kvotas Palunkungs, jums vārds. Paldies, paldies par laipno ielūgumu. Paldies, ka sagatavojāt uh, uh, visu šo programmu, kas mūsuprāt ir ļoti visaptveroša. Es padalīšos uh, eh, pār Eiropas elektrības biržu. Nu, tā ir tāda apvienota birža, kurās tiek tirgot gan gāze, gan elektrība. Uh, Mēs organizējam primāro tirzniecību un e, sniedzam arī platformu citu preču tirzniecībai ar uzsvaru uz elektrību. Mēs neesam privāta kompānija, kas darbojas tirgu vien, mēs esam arī publiska iestāde. Un no šī statusa izrietošos Pienākumus mēs uztveram ļoti nopietnam, lai nodrošinātu caurskatāmību, atvērtas cenas visiem, kas ir ieinteresēti ne tikai tirgus dalībniekiem, bet arī sabiedrībai kopumā, un lai nodrošinātu tirgos konkurenci un likviditāti. Mēs caur IPEX pot strādājam ar īstermiņa tirgu, kas apgādā visu Eiropu ar tirgu, un ilgtermiņu tirgu, kur var slēgt līgumus par atsevišķām dienām, gadiem, nedēļām vai mēnešiem līdz eh, pat sešu gadu ilgā periodā. Nu, jāsaka, tirgus ir ne tikai uh, enerģētikas uh, tirdzniecības centrs, bet uh, Tā ir moderna birža. Mēs eh, esam pārdevuši vairāk par 3000 teravatu stundu. 100 billion euro. So this alone shows that uh, the, the price signals that are determined on. Un cena ļoti labi ir izsekojama, tā ietekmē tirgus dalībniekus gan īstermiņā un palīdz regulēt patēriņu un ražošanu. Un sūta arī attiecīgos investīciju signālus. Runājot par ziņojumu, ko sagatavojas Langenkungs, tam arī ir pareizā pieeja attiecībā uz nākotnes elektrības eh, tirgus eh, arhitektūru, un mēs te paļaujamies uz šo vadošo funkciju, nodrošinot ilgu termiņu un īstermiņu elastību. Mēs augst vērtējam to, ka ir pāredzēta arī reģionālā sadarbība un tīklu paplašināšana, kas ir ļoti svarīga integrētam elektrības tirgumā Eiropā. Vēlamies uzsvērt arī, ka ļoti svarīgi ir atbalstīt atjaunojumās enerģijas, bet šajam atbalstam ir jābūt uz, tirgum, uz tirgu balstītām un integrētam Eiropas līmenī. Runājot ar prasībām, kuras mūsuprāt ir svarīgas uh, tirgus uh, eh, uzbūvēja, Pirmais ir uh, trūkuma cenas, kas, vai scarcity prices, kas ir uh, galvenais elements, kas uh, ir, kas uh, ir redzams visiem ražotājiem 24 stundas diennaktī, un faktiski reālā laikā viņi var pārdot un pirkt enerģiju un ražošanu un patēriņu regulēt līdz ar to īstermiņa tirgus eh, cēnu maksimumiem eh, nav negatīvas ietekmes uz cēnu, ko maksā gala patērētājs. Ilgtermiņa cenām savukārt eh, tur, kur pircēji ir veikuši savu aktivitāšu hedžingu, tas gan ietekmē tirgu. Svārstības īstermiņā Un tas nozīmē, ka jo augstāka cena, jo spēcīgāks cenu signāls, kas no tā izriet, jo efektīvāk darbojas tirgus, un no tā patērētāji iegūst. Taču EX kā tirgus platforma papildus eh, šim tirgum ir izveidojusi atsevišķus instrumentus, kas ļauj pārveidot īstermiņa uh, cenu kāpumu, par ilgtermiņa uh, ienākumu plūsmu, slēdzot atbilstošus uh, future kontraktus, kas ļauj nodrošināties pret eh, šādiem te spējiem cenu kāpumiem. Un tad, piemēram, investors, ja vēlas pirkt spektaciju, viņš var prognozēt, eh, viņš nevar prognozēt eh, cēnu kāpums nākotnē un cēnu maksimums. Bet investors toties var redzēt eh, ienākumu schēmas, ienākumu plūsmas nākotnē, un tas ir vērtīgākais signāls investoram. Un līdz ar to tirgus spēlē šādu ļoti svarīgu lomu, kas, un tas pats varētu ļoti veiksmīgi darboties atjaunīgo enerģiju tirgu. Un tādēļ ir jābūt regulātoru apņēmībai noregulēm šo tirgu, izmantojot tirgus informāciju un izmantojot to kā uh, stimulu lielākai elastībai nākotnē un nu, lielākā stabilitāte ir tagadnē. Un nav jāizgudro jaunu tirgus mehānismu ārpus tiem, kas jau šodien darbojas. Kā es jau teicu, atjaunīgu enerģiju atbalsta schēmas var būt balstītas uz tirgus principiem. Un tam jau ir nepieciešama instrumenti. Viens no tiem ir tā saucamie cap futuri, uh, bet ir arī e, tiešā mārketinga instrumenti. Un ir īpaši pakalpojums sniedzēja tirgū, kas sniedz pakalpojums atjaunīgo enerģiju ražotājiem. Tas palīdzēs arī tradicionālo spēkstaciju operatoriem, jo tie sniedz attiecīgo elastību kas tiem ir nepieciešama. Tā kā faktiski abi uh, šie te um, pakalpojums nedzēja darbojas tirgu un abi tie tirgumi ir nepieciešami. Nu, varbūt pietiekami daudz nav ticis runāts ziņojumā par pārobežu solīšanas zonām. Un tādēļ ir nepieciešams pieprasījums pēc lielākas elastības. Mazākos tirgos tas nebūs iespējams, likviditāti var palielināt virs sasniegtā līmeņa, ko esam panākuši pēdējo 15 gadu laikā līdz šodienai, bet tam ir vajadzīgi tirgi, plaši tirgi lieli ar lielu likviditāti, un tādēļ tīklu uh, paplašināšana ir ļoti svarīga, bet tur, kur tas nenotiek pietiekoši ātri vai at, atpaliek, ir jāatrod uh, starp pasākumi, bet mēs nedrīkstam kavēt tālāku vienotā tirgus integrāciju. Es vēlētos teikt arī dažus vārdus par apgādes drošības definīciju. Skatoties to no Eiropas līmeņa, mums, protams, var būt daudz efektīvāki un lētāki risinājumi ar tādu pašu drošības līmeni nekā tad, ja to darītu katra valsts atsevišķi nodrošinotā sev apgādes drošību. Pašreizējās iniciatīvas par ciešāku sadarbību dalībvalstu starpā, um, protams, mēs tās apsveicam, bet mēs vēlētos lielāku um, reģionālu koordināciju, lai nepārsniegtu to kapacitātes līmeni, kas ir nepieciešams. Un tā kā vairums tirzniecības tirgus ir jau šodien viens tirgus, tirgus dalībnieki jau šodien pērk elektrību pār robežām dažādās eh, teritorijās un sniedz eh, cē, tātad šo te cenu signālu, eh, demonstrējot, kā attiecīgajā eh, reģionā nav elektroenerģijas trūkuma. Nu, ja jūs ņemtu vērā visus šos ieteikumus un visus pasākumus, kas ziņojumā ir ietverti, tad papildus jaunis regulējums ilgtermiņa kontraktiem nav nepieciešams. Tirgus darbojas, tirgus dalībnieki, kas ir aktīvi, uh, viņa aktivitāte ir tik augsta kā nekad iepriekš, apmēram 400 dalībnieku aktīvi tikai mūsu tirgu vien, un ir arī citi, ne visi darbojas biržā, konkurence palielinās, un mēs vēlētos rosināt jūs paļauties uz šiem cēnu signāliem, kurus raida tirgus jau šodien. Paldies! Paldies! Liels paldies par jūsu uzstāšanos, ļoti interesanta prezentācija, trīs interesantas uh, eh, prezentācijas, liels jums paldies! Tagad būs jautājuma atbildes. Pēc tam, protams, jūs sagaida eh, vēl arī daudz darba ar mums. Mūsu referents. Langenkungs, lūdzu. Ich möchte anfangen an. Paldies. Es gribētu katram vispirms uzdot vienu jautājumu. Albarijos uh, eh, kungs teica, ka eh, ja nodokļi un politiskie pasākumi tiktu kopumā mazināti, tad mēs uh, nodrošinātu saprātīgas uh, gala cenas Un uh, tā uh, iznāk, ka uh, no jūsu viedokļa labāk būtu nevis energotirgi, bet jaudu tirgi. Vai šeit nav zināma pretruna, ja mēs gribam iekļaut no vienas puses uh, atjaunīgos enerģijas avots un otrs puses garantēt ilgtermiņā jaudu tradicionāliem energo uzņēmumiem. Tālāk Fuket kundzei. Tātad jūs teicāt, ka prioritāte ir tas svarīgākais. Un kā jūs saskatāt šo atā, samaksu par um, enerģijas uh, ievadīšanu tirgu. Un tālāk uh, tir, tir, trešam runātājiem tātad par šo tirgošanu vienas dienas ietvaros, vienas dienas līgumiem. Un cik liela var būt um, atšķirība starp pieprasījumu un piedāvājumu biržā, jūsuprāt? Paldies, kolēģi! Kumpula Natrikundze. Paldies, paldies par interesanto prezentāciju. Atvainojiet, ka es nedzirdēju. Eh, ka es atvainojos, ka mans kolēģis ēnu referents nav ieradies, bet esam daudz strādājuši pie šī jautājuma. Paldies arī tiešām par eh, referentām, par ļoti labo uh, Uh, sadarbību, mēs sadarbojamies, mums ir labas idejas, tiešām šie visi ir aktuāli jautājumi par kapacitātes tirgu. Šī kompānijas uzņēmumu prasa, lai viņi netiktu atlikt ar nodokļiem, pēc tam viņi vēlas garantīju naudu. Vai mēs atsakāmies tagad uh, no ekonomikas tirgus, elektrības uh, nozarē, jo mums ir tagad daudz un dažādas lietas, par ko mēs maksājam, un mēs runājam par dizainiem, par starpsavienojumiem, par citādiem veidiem, kā to visu aizstāt ar atjaunojumiem enerģijiem, bet uh, vai mēs tagad domājam, ka tikai kapacitātes mehānisms var to nodrošināt? Mēs redzam, ka iespējams būs tehnoloģijas, un varbūt būs jāizvarās no dažiem modeļiem, bet, nu, ja nē, tad tas būs jāīsteno, un tam ir jābūt atvērtam, lai dažādi spēlētāji varētu izmā, piedalīties, respektējot, protams, enerģijas efektivitātes eh, mērķus, atjaunamo enerģiju mērķus. Jāteic, ka šis jaunais enerģijas tirgus dizains, šis fails, te vajadzētu runāt par elektrības tirgus dizainu, vai tas tā nav? Mēs taču nerunājam šeit par enerģiju un enerģiju tirgiem. Vācijas gadījums šeit enerģijas transfers. Tās ir biomasas, un tā nav tikai elektrība. Jautājums, vai mēs gribam visa Eiropa būtu atbildīga par šo vai nē, tad vai Eiropas līmenī mēs varētu noteikt šo atbildību ka kādam ir jāmaksā, pat ja tas nav vajadzīgs, tagad Vācija vēlas to uzspiest uz citiem. Es nesaprotu īsti, kāds darbojas. Es dzīvoju no, zi es nāku no Ziemeļpola, tur ir konkurence, tirgus atbilde, bet ir arī Varbūt mēs varam skatīties dažādām vajadzībām un iespējām. Un pēdējais būtu tiešām ideālistiski, ja mēs atbrīvotos no visām subsīdijām, bet pašlaik mēs redzam, ka ir vajadzība pēc tā, bet kā to darīt nav. Varbūt jā vai nē šis jautājums, varbūt nedaudz subsīdijas ir vajadzīgs, varbūt vajag kāds viedās subsīdijas pielāgojoties reģionālajām vajadzībām, kad ir biomasas, kur var izmantot ilgspējīgi vai nē. Varbūt tomēr to nosaukumu vajag pamainīt. Paldies, Teličkas kungs. Uh, thanks, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par jūsu prezentācijām. Vispirms vēlos pateikties Langenkungam par ziņojumu. Ļoti labs uh, darbs. Par elektrības enerģētikas tirgiem jāteic, ka situācija šodien ļoti sarežģīta. Šodien, ja e, man būtu kompānijas, tad man nebūtu nekādu iemeslu vispār veikt investīcijas. Mēs te varam veikt uh, tabuliņu Mēs nevarētu atrast tādu nozari, kur tiešām ekonomiski būtu izdevīgi investēt. Tāda ir šī situācija. Tā ir ļoti sarežģīta un ir tiešām pēdējais laiks šo ziņojumu skatīties kā uz pēdējo iespēju, lai sniegt nopietnē guldījumu jaunā elektrības tirgus izveidē. Es nevēlos tagad iedziļināties detaļās, esmu pārliecināts, ka mēs par daudz ko vēl strādāsim iz, iz, pie šī ziņojuma, bet nu galvenie pīlāri ir tādi, jā, kur mēs papildināsim šos punktus, bet nu kopumā varam atbalstīt šo ziņojumu tekstu. Daži jautājumi ekspertiem. Albarijos kungs, jautājums jums. Varbūt es nedzirdēju, bet jūs neko neteicāt par zonām. Šim bidding zones. Ja jūs varētu kaut ko pateikt vairāk par šo. Jūs arī runājāt par kapacitātes mehānismiem, Aldrijos kungs. Es sapratu jūsu nostāju, bet varbūt jūs varētu nedaudz detalizētāk pateikt, vai nu tas ir tas pēdējais uh, līdzeklis, kādi būtu kriteriji, pie kādiem nosacījumiem, kā šī kapacitātes tirgi varētu tikt izveidoti, kad arī, arī uh, pāriem ekspertiem šis būtu aktuāls jautājums. Tad arī tika minēts subsīdijas, valsts atbalsts. Nu jā, mēs saprotam, kāda ir, kāds ir jūsu viedoklis, bet nu, tā ir šīs dienas realitāte. Un tas, protams, kropļo tirgu, subsīdijas kā tādas, finanšu instrumenti, bet arī, ka dažās arī valstīs uh, tas ļaun, tiek ļaunprātīgi izmantots arī Čehijā Eh, tas tā notiek. Bet vēlreiz gribētu dzirdēt vairāk no jums par šo valsts atbalstu. Man ir te ļoti skaidra nostāja, bet es gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli. Fukē kundze, es pareizi sapratu jūsu nostāju par, kā integrēt atjaunināmo enerģiju. Varbūt jūs varētu nedaudz detalizētāk to paskaidrot. Un pēdējais. Varbūt varētu tātad par šo integrāciju jau paskaidrot vairāk. Paldies, Maragal kungs. Sí, gracias. Um... Paldies. Jā, ļoti interesanti tas, kas izskanēja, ļoti daudzveidīgi viedokļi. Jo nu katrs no jums tiešām atspoguļo to nozari, ko jūs šeit pārstāvat. Dažas lietas par kapacitātes mehānismu. Protams, ka tas kropļo tirgu. Tas ir tāds pēdējais līdzeklis. Ceru, ka šī sistēma drīz pazudīs. Jo tad arī naftas produkti tātad tiek uh, subsidēti, fosilā enerģija tiek subsidēta. Protams, uh, labāk būtu, ja tās būtu reģionāla rakstura schēmas, nevis nacionālas Bet nu, tagad jau tiek runāts par kapacitātes uh, uh pārlieku uh, lielumu. Varam runāt arī par uh, šos, uh, star, par šiem starpsavienojumiem. Tad mēs redzēsim ļoti skaidri, ka ir šī um, pārlieka lielā kapacitāte. Tiek runāts arī par tirgiem, kur vajag uh, integrēt alternatīvās enerģijas. Tas nozīmē, ka ir jāizveido tirgus, kas balstās uz izsolēm, kas tiek organizētas vis, nu, vis tuvāk realitātei. Jā, atjaunamo enerģiju gadījumā tas varētu būt pat tik, tik pēc 15 minūtēm, lai varētu atbilstīgi reaģēt no abām pusēm. Un tālāk par uh, pieprasījumu un piedāvājumu Laik, tas ir vienīgais veids, kā ļaut lielajām patērētam industrijai, bet uh, kādēļ arī ne mazajām, uh, mazajiem uzņēmumiem, kā vislabāk tad var arī pārvaldīt šo cenu svārstīgumu. Dinamiskā tarifikācija, kur tiek teikts, ka cenām ir jā, jāatspoguļo trūkums, un tas viss ir jāatrunā cenā. Tādējādi es domāju, ka mēs nosūtītu labu signālu abām pusēm, piegādātājiem un patērētājiem. Viņi varētu efektīvāk piegādāt, piemēroties situācijai un visbeidzot. kāds būs atcer loma. Startautiskais uh, satvers arī būtu jāprecizē. Kontr nacionālas kontrolas līmenī. Lai tiktu samazinātā atkarība no tradicionālajām nacionālām iestādēm. Un vēl viens komentārs man būtu. Es varu? Varu 20 sekundes. Spānijā, piemēram, ir jānodala elektrības ražotājs un izplatītājs, jānobeidz nu, šis unbundling citādi, nu tas uh, sakropļo visu šo diskusiju. Paldies. Jā, vielen dank. Also, paldies. Jautājums kas satrauc mūs visvairāk, ir tāds, kā mēs varam izveidot enerģijas tirgu vai tā struktūru, kas ar vien vairāk un vairāk uh, balstītos uz atjaunojumiem enerģijas avotiem. Kā pie tā nonākt? Lai Parīzes konferences lēmumi tiktu patiešām īstenoti. Un tad, tad būtu jābūt arī līguma saistībām visiem tirgus dalībniekiem. Un ar to ir saistīts trīs lietas. Pirmkārt, jaudu mehānisms jeb tirgus. Šeit ir atšķirīga nostāja pirmajām un trešajām runātājām Tātad šis jaudu mehānisms. Daudzi pētniecības institūti ar to ir nodarbojušies. Un kā tas, šis tirgus var būt pakļauts uh, regulātoru kļūdu negatīvai ietekmei un um, arī ar šādu mehānismu ir grūtāk savu vietu ieņemt um, atjaunojumam enerģijām un turpmāk attīstīties. Tātad šeit bija kritisks uh, viedoklis par šo jautājumu, un es gribētu zināt, kā jūs konkrēti domājat to, kā varētu īstenot, vai vispār šāds mehānisms būtu vajadzīgs, un vai tas var kļūt par piegādes drošības argumentu, vai arī Nē, vai kā Fukē kundze teica, tad šīs tradicionālās jaudas būtu jālikvidē un jāaizstāja ar kaut ko citu. Tātad, kā mums strādāt? Otrais nacionālais energo kokteilis, no vienas puses it kā tiek teikts, ka neviens enerģijas veids netiek izslēgts, bet no otras puses tiek prioritāti piešķirt atjaunojam enerģijas avotiem, kā to saskaņot. Treškārt subvenc, subsīdijas. Fukē kundze arī runāja par atvieglojumiem, atjaunojamai enerģijas subsīdijām, kas būtu nepieciešams, tātad ko konkrēti jūs ar to domājat? Paldies! bija, tātad tie bija politisko grupu pārstāvi, tagad došu vārdu citiem runātājiem, Delkā Stiljo kundz. Paldies priekšstādētāji. Runāšu spāņu valodā, bet tā tad viens no aspektiem, kas uh, iezīmējas šai diskusijā, ir tāds, ka kāda būs ietekme uh, katras uh, dalībās specifiskajā situācijā. Katrai valstī ir sava energotirgus struktūra un situācija ir atšķirīga dažādās dalību valstīs. Dažkārt ir tikai kodolenerģija nacionālā līmenī, uh, citām valstīm ir uh, kodola enerģija un citi enerģijas veidi, tad ir valstis, kuras ir pieņēmušas lēmumu atteikties no kodola enerģijas izmantošanas. Un uh, šajās valstīs energo kokteils ir vairāk atkarīgs no atjaunojumiem enerģijas uh, avotiem un pārsniedz pat Eiropas izvirzīto Uh, mērķi, tad ir valstis, kam ir uh, starpsavienojumi, kam nav starpsavienojumi un kuras nevar uh, piegāžu trūkumu kompensēt ar šiem starpsavienojumiem. Tātad šeit situācija ir ļoti neviendabīga Eiropas Savienībā. Un pati ideja veidot tādu Eiropas struktūru, kur būtu tātad politiķi iesaistīti, tad uh, ieinteresētās puses, mums tad būtu jādomā par kopsaucēju, nu, kaut minimālo kopsaucēju, teiksim. Un ja mēs palūkojamies uz šo minimālo līmeni, tad jādomā par tādiem kopīgiem jautājumiem kā ekonomikas dekarbonizācija, par atjaunojamo enerģijas avotu lomas pieaugumu, par piegāžu drošību un arī par uh, cenu patērētājiem, jo gal galā patērētājiem būs viss tas jāsamaksā, būs jāmaksā par mūsu pieņemtiem lēmumiem. Jautājums šāds, vai ņemot vērā visus minētos faktors, mēs spēsim izveidot kaut kādu minimālo standārtu visā Eiropā, kas nodrošinās uh, virzību uz priekšu uz jaunu energotirgu struktūru Eiropā paldies mūsu viesiem, un es gribētu uzdot pāris jautājumus. Tātad kopumā piekrītu Rielas kungam, kurš teica, ka sākums un gals ir šīs enerģijas rēķins. Runājot par uh, cenām un uh, signāliem, kādas tās dod, mēs apmeklējām ar Langēnu kungu um, tirgus uh, um, operātoru Ampionu un uh, viņiem galvenā problēma ir uh, tā, ka vējš uh, brīžām nepūš. Un līdz ar to šī cenu stimuli investīcijām ir tik nelieli, ka neviens vairs neko neinvestē. Uh, šajā energotīklā bija redzama arī pusotru gadu veca gāzes elektrostaciju, kur nedarbojās, jo tā vienkārši bija nerentabla. Un tagad iztrūkums kompensē franču kodola elektrostacijas. Protams, ir ļoti labi šādas uh, skaistas runas par to, vai vajag kodola enerģiju vai nevajag, bet, nu, fizika ir fizika un cenas ir cenas un ar tām ir saistīts investīcijas. Man ir jautājums Fukē kundzei. mums ir jākoncentrējas, jūs teicāt, uz uh, ko, uh, atjaunojumiem enerģijas avotiem, tas ir viss ir izcinājums, bet kā tad atrisināt šo uh, cēnu jautājumu un stimulu jautājumu, jo ir, teiksim, tīkla operators, kurš cenšas, nu, tagad tik galā ar šo jaudu, uh, Jā, un Rievs un Paulun kungam gribēja jautāt, kāda ir atšķirība. Tātad pirmais runāja par jaudas tirgu, un, nāko, un otrs runāja par uh, nākotnes darījumu tirgu. Nu, es saprotu, ka tas apmēram viens un tas pats ir, kā nodrošināt investīcijas pēc trim gadiem. Tagad vārds Rubikungam. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, viens no būtiskākiem jautājumiem ir tāds, ja mums ir vajadzīgi šie uh, jaudu tirgi, vai varam veidot uh, Eiropas līmeņa publisko iepirkumu, lai varētu uh, izveidot vidējā vai ilgtermiņā Eiropas līmeņa tirgus, neaprobežojoties ar nacionāliem tirgiem. Uh, Līdz ar to vidējā termiņā, ja mēs vēlamies uh, izveidot šādu kopīgu tirgu, tad mēs nevaram aprobežoties ar nacionālām cenu zonām, bet ir jābūt pārobežu zonām, vismaz pār, sniedzoties pāri vismaz vienai robežai jo pretējā gadījumā nekāds liels progress nebūs sagaidāms. Un jautājums, kā jūs raugāties, un kolēģis Kariņš jau to pieminēja, kā šo fiziskos tirgus saskaņot ar uh, biržu darbību, jo tas arī ietekmēs nākotnes attīstību. Un pēdējais jautājums, vai šiem eh, viedajiem tirgiem būtu jāpieno ESA un BEREK, un eh, lai varētu, teiksim, šo pārvaldi īstenot ar Eiropas satelītu eh, palīdzību, vai tā būtu prioritāte nākotnē? Uh, Paldies! Tagad lūksim jūs atbildēt. Thank you very much for all these questions. Isak. Paldies par šo jautājumu. Jautājums, vai ir nepieciešams jaudu tirgus? Vairāk deputāti pievērsās šim jautājumam. Uh, Nu, šeit nav tādas vienas viennozīmīgas atbildes, un, kā, eh, manuprāt, Pilārdi Kastiljo kundz ļoti labi izskaidroja, viss ir atkarīgs no valsts eh, tirgus situācijas, atkarīgs no daudziem faktoriem. Un nav tāda viena, nu, eh, absolūti pareiza atbilde. Tās nav, šis tirgus nav ne labs, ne slikts, bet uh, ir jāanalizē katra atsevišķā situācija tā ir adekvātuma analīze, mums jāizvērtē tirgus um, situācija reģionālā, nevis nacionālā tirgus situācija. Un mums ir jānoskaidro, kāds ir cēnu līmenis, kādas ir um, uh, ģenerācijas, ražošanas iespējas un pieprasījums. Uh, kāda ir uh, šī tirgus vide, kādas ir prognozes, Un tad šīs analīzes rezultātā būs eh, jānoskaidro, kā konkrētā tirgus adekvātuma līmenis. Tagad dalību valstīm ir tiesības noteikt mērķus, noteikt, cik eh, stabilas vai eh, uzticamas šīs sistēmas var būt, mūsuprāt, dalību valstīm tas būtu jādara atklātā veidā, lai būtu salīdzinām šī situācija, lai būtu šie radītāji vienādi un lai mēs varētu salīdzināt situāciju šajās, šajos tirgos. Šādas analīzes rezultāts dažos gadījumos var novest pie secinājuma, ka šāds jaudas tirgus ir nepieciešams. Ja? Jaudas tirgus uh, tiek ieviest, vai tā ir subsīdija. Nē, tas ir vienkārši tirgus, kurā tirgo jaudu. Mūsu sistēmā ir nepieciešama šīs stabilās jaudas, ja mēs vēlamies izmantot uh, lielā mērā atjaunojamās uh, enerģijas. Un šo jaudu var uh, piedāvāt vairāk operatori. Tātad tas, tie būtu ne tikai tie, kas ģenerē enerģiju, bet kas arī uzkrāj uh, enerģiju visi šie eh, tirgus dalībnieki var eh, darboties, eh, radot noteiktu jaudu. Un Is this product crazy? Well, let's think of the future. Nu, tagad palūkosimies nākotnē, piemēram, 2050. gadu analizējot. Tātad. Tā ja būs pilnīgi dekarbonizēta enerģijas sistēma, tad daudzās valstīs tas būs pilnībā atjaunojumās enerģijas plus uzkrāšanas jaudas vai būs arī kodola enerģijas un, un šīs atjaunojumās enerģijas. Šeit, protams, Eh, ir mums eh, būs eh, sis. Tātad šis CO2 emisiju cenas vairs nebūs būti, būtiskas, mums būs tikai šie kapitāla ieguldījumi, nu, apmēram līdzīga situācija, kā tas ir telekomunikāciju jomā. Un mēs maksājam par uh, agrāk par informācijas pārraides apjomu, bet tagad tā tas vairs nav. Neviens vispār man nesaka, cik daudz es uh, informāciju var pārraidīt. Un uh, ļoti iespējams, ka nākotnē arī energosistēma darbosies līdzīgi un šeit jauda būs svarīga. Un mums ir jāveido tāda tirgu struktūra, kas uh, arī mūs uh, virza uh, uz šādu attīstību. Ir, uh, teiksim, Čehijas republikā un citur Austrum Eiropā šīs bidding, jeb solīšanas zonas ir nopietna problēma, bet tā būtu jāierobežo strukt strukturāli. Mums ir tāpat jāņem vērā uh, tīkla fiziskie ierobežojumi. Tātad šeit ir jādomā par tehniskiem ierobežojumiem. Ir uh, noteikti uh, energotīkli un ar to ir saistīts arī šo solīšanas vai bidinga zonu izmērs. tālāk jaudas tirgus un nākotnes darījumu tirgus. Nu, šobrīd ir iespējams iepirkt enerģiju trīs gadus uz priekšu, bet ne vairāk, un es domāju, ka investori var uzskatīt, ka to nepietiek, lai veiktu investīcijas. Viņiem ir nepieciešams signāls, kas būtu atsālinātāks nākotnē. Un, nu, Nevar investēt, zinot tikai nākamā gada vai 17, 18 gada cenu, ar to nepietiek. Ir jāzina šī cena tālāk uz priekšu. Viedē tīkli, protams, arī iekļaujas visā šai sistēmā, jā, ir svarīgs pieprasījums, tā tad eh, ir jāsaskaņo piedāvājums un enerģijas ražošana savstarpēji, tad mums ir nepieciešams tāds eh, tīkls, kas spēj to visu nodrošināt, līdzsvarot reālā laikā pieprasījumu un piedāvājumu. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I will try to, com to combine. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apvienot atbildes uz šiem svarīgiem jautājumiem. Varbūt sākšu ar jums un šo sadramstalotību elektrības tirgu. Jā, tā tas reāli ir. Mums ir dažādi ātrumi, eh, integrējot atjaunīgās enerģijas. Mēs nevaram atrast visiem vienādu risinājumu. Ne dažādās nozarēs, kā transports, eh, dzēsēšana, apkūre, elektrība vai katrai nozarē, katrā dalībvalstī. Es jau kopš 2001. gada esmu sadarbojusies ar parlamentu, un Eiropas komisijā vienmēr ir bijis sapnis par harmonizētu uh, mehānismu ar kvotu un certifikātu sistēmu, bet beigās tas nekad nav pelnījis atbalstu, izpelnījis atbalstu, un es nekavēšos pie tā uh, laiku, jo kopsaucējs būs uh, tik maz, ka mēs nevarēsim sasniegt Eiropas mē, to izmešu mērķi par 27%. Langenkunga teiktais, cik ilgi mums ir jānosaka šīs te uh, piegāžu cenas vai augstākās cenas. Mēs te dzīvojam ideālā pasaulē, un enerģētikas sektors ļoti sarežģīts. Un ir ārkārtīgi daudz visādu papildus elementu, kas veido elektroenerģijas cēnu. Eh, dažādas lietas, kas tiek internalizētas un citas, kas netiek internalizētas, tālāk regulējums, regulētas cenas ražotām, regulētas cenas mājasēmniecībām, eh, piemēram, atbrīvojumi par tīkla izmantošanu eh, uzņēmumiem un tā tālāk, tā tālāk. Un ja tomēr jūs vēlties pilnīgi pārslēgties uz atjaunīgajām enerģijām, uh, līdz 50. gadam, tad ir nepieciešama investīcija drošība, jo jaunajām tehnoloģijām ir ne tikai uh, īstenošanas un uh, infrastruktūras izbūves uh, izmaksas, bet arī uh, lietošanas operatīvās izmaksas. Un tam nedrīkst pietrūkt līdzekļu. Tad deputāts no Skandināvijas eh, jautāja, es atbildēšu. Langenkunga ziņojums un jūsu ziņojums vēlāk liks uzsvērt tieši šo jautājumu. Ir nozars, pret, pret kurām īpaši labi nemaz neizturas šī atjaunīgo uh, tehnoloģiju pasauli - transporta nozara un apkura. Uh, Un varbūt šeit ir jāmācās no Skandināvijas, kas ir daudz tālāk tikuši šajā jautājumā kā cits valsts. Kāpēc eh, uzņēmums, eh, gāzes, elektrostacija mm, tā tad nedarbojas, ja tīkla operatoram ir eh, jāuztur līdzsvars tīklā? Ja jūs paskatieties, kas tāda amprija, un tur ir Vācijas zona, tur varbūt ir pārāk daudz ogļu sistēmā. Un valdība tagad domā par uh, akmeņogļu e, izmantošanas izbeigšanu. Un uh, tad uh, pienāks laiks, kad tā gāzes elektrostacija būs jāpalaiž un viņa būs rentabla. Un tas ir daudz ar ko saistīts. Runājot par šo tirgu, man patika jūsu šī te uh, ideja ar nākotnes vērtspīru tirzniecību, ar future tirzniecību, bet ražošana patēriņš vienmēr jāņem vērā. Ir vietēji produkti, ko reģē, realizē kooperatīvi, atsevišķas mājasēmniecības un tas nodrošina pilnīgi citādu elastību. Un tas jau ir tās sistēmas skaistums. Un vai nu mēs runājam par uh, patēriņa pārvaldību vai uh, mazāku uh, vienību apvienošanu, bet kas var izrādīties ļoti kaitīgi vai pat indīgi. Ehm, šī te eh, vecā pamat eh, jaudas ideja, un ja mēs pie tā turēsimies, tā būs visiem agonija. Tā aptur progresu un nedod nekādu drošību tiem, kur vēl izmanto ogļu enerģiju. Piekrītu, ka lai mainītu infrastruktūru un lai mums būtu ilgspējīga struktūra. Jā, mēs tai tuvojamies ar dažādiem ātrumiem, bet tuvojamies, un arī globāli tas ir svarīgi. Varbūt tas viss var stimulēt jaunas subsīdijas, un nevajadzētu sapņot. Padomāsim par ļoti vecajām ātomspēkstacijām. Tās ir jālaiž pensijā drošības apsvērumu dēļ. Es nezinu, vai komisija uh, vispār to gatavojas iekļaut, tad tas ilustētajā programmā parādīsies. Tur vajag naudas podas, lai viņas, tā teikt, uh, izbeigtu viņu darbību. Bet tās naudas nav, bet mums par to agrāk vai vēlāk būs jāmaksā. Un nu, tad ir jāprasa sakārtota infrastruktūras programma. Uh, lai uh, pamazām izbeigtu ogļu un uh, kodola enerģijas vai vismaz vecos eh, atomelektrostaciju izmantošanu. Sauksim lietas īsties vārdos. Jā, nu, daži jautājumi principā bija līdzīgi, tā kā es tos apvienošu. Pirmais jautājums no Langenkunga par interdēju tirgu. Varbūt es to pārprāzēšu. Interdēju tei tirgus nav problēmas daļa, tas ir izcinā, daļa no risinājuma. Kāpēc? Daudz, kas ir izdarīts pēdējos gados, lai intradēju tirgu, faktiski šo te dienas tirgu pietuvinātu reālajam laikam, nu jau tas ir pietuvināts 30 minūšu, 30 minūtēm, tad ir darījumi, kur ir nepieciešams ilgāks laiks, kur mums ir nepieciešams 60 minūtes, eh, ja ir vajadzīgs sadarbība un vienošanās starp dažām eh, pusēm, un kā šis eh, dienas tirgus var palīdzēt efektivitātei. 2015. gadā saules aptumsuma laikā, kad rezerves kapacitātes, ko uh, Vācijas uh, sādālas tīkli bija nopirkuši, bija milzīgs kritums, un kāpēc tīklā tomēr nekas nenotika? Tāpēc, ka bija iespēja paļauties uz šo dienas tirgu un izlīdzsvarot šo te līdzsvaru trūkumu. Tā kā viss iet roku rokā Tā ir daļa no sistēmas drošības. Internetēja tirgus viens pats visu nevar atrisināt, bet ir svarīgi paļauties uz uh, tirgus izlīdzvarošanas mehānismiem. Un tas arī būtu jātīsta par tādu eiropeiskāku pieju, neaizmirstot par atjaunīgo energoavotu iesaistīšanu, kas vēl līdz šim nav bijis iespējams. Tālāk. Jauni produkti kā 15 minūšu kontrakti, 15 minūšu līdzvarošanas eh, laika grafiki tie ir kļuvuši iespēja un palielinājuši tirgus likviditāti. Mēs redzam arī tiešā tirgus dalībniekus, eh, frīps ražotājus, kas iesaistās Un kas ir svarīgi, ir šīs uh, diennakts uh, eh, līdzsvarošanas iespēja un uh, pu atbildīgo pušu uh, tātad iesaistīšana šajā procesā, lai palielinātu likviditāti. Tālāk bija kāds interesants uh, komentārs par to, par ko mēs runājam, par enerģiju vai elektrību. Un, nu, tie ir tikai vārdi nu, kāds aspekts, nu, tas, ka nav tā no tēma um, ziņojumā, bet vajag lietas varbūt nošķirt. Klimata mērķiem, kur ir e, ETS Eiropā, kas ir jāstiprina, lai varētu samazināt CO2 izmešus, mums nevajadzētu to iekļaut e, elektrības vai enerģijas e, tirgus e, uzbūvē. E, Nevajadzētu vienkārši sajaukt dažādas lietas par eh, jaudu tirgiem. Varbūt te nav īsti saprašanas, par ko mēs īsti runājam. Kad sakam jaudas mehānisms, jaudas tirgus vai subsīdijas vai atbalsta sistēmas, mēģināsim tikt skaidrībā. Saskaņā ar mūsu viedokli, lai arī kādu tirgus uzbūvi mēs izvēlētos, lai tā būtu droša nākotnē, eh, tai ir jābūt, eh, tai ir jāparedz atlīdzināt par jaudu eh, tādu tirgus uzbūvu, kā tas mums ir šodien, tur jau ir šis te mehānisms paredzēts. Caur līdzsvarošanas tirgu jauda tiek atlīdzināta. Tātad jāskatās jāmeklē risinājums tajos elementos, kas šīs problēmas risina. Varbūt tās jātīst tālāk, kāds jau tika minēts. Atbalsta schēmas atjaunīgajiem resursiem. Tās uh, stimulē investīcijas jaudā. Un tā tad arī šeit mums ir jaudas mehānismi, kas darbojas nevajag papildus subsīdijas. Īpaši, ja tās e, kropļo cenu veidošanas tirgu, enerģijas tirgu. Ekonomisku iemeslu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ vienmēr ir vērts atbalstīt noteiktas jaunas uh, austošas tehnoloģijas, lai novest tās līdz situācijai, ka tās attīstās tik tālu, ka ekonomiski kļūst konkurētspējīgs. Un tas ir jādara tā, lai tas netraucētu funkcionējušajam tirgum. Ja jūs maksājat, piemēram, noteiktu summu, kas ir saistīta ar jaudas ražošanu, ja atjaunīgajā tirgu darbojošam operatoram, jūs varat atgūt uh, līdzekļus uh, enerģijas iegādēji uh, tirgū. Tātad šos mehānismus var izmantot un zināmā mērā kompensēt neefektivitātes šiem te ražotājiem, kas ražo no atjaunīgiem enerģijas avotiem, ja viņiem ir, nu, vēl netik liela ekonomiskā efektivitāte ja nu, mēs salīdzinām jaunās tehnoloģijas un tradicionālās, dažas var būt ļoti elastīgas, tās arī var atbalstīt. Bet tas jādara tāpat, vispirms apmaksājot jaudas razīs, radīšanu tirgus dalībniekiem. Paldies visiem runātājiem. Ļoti viss aptverošs lieliski referāti, lieliskas atbildes. Paldies par mums veltīto laiku. Lieli aplausi visiem! straight forward uh, because we. Turpinām. Esam nedaudz iekavējuši. Otrais panelis elektrības tīkla operatori un regulātori. Tīkla operatori un regulātori. Pirmais eksperts Peders Ostermarks Andreasens. Andriesen kungs ir NCOE Eiropas uh, Uh, sadalās tīkla operātoru tīkla prezidents. Kā mēs visi zinām, tad jūs arī vadāt Energy Net uzņēmumu Dānijā. Dānijas industrijas uh, federācijas loceklis jūs arī esat. Tad, tad jūs sniegsiet uh, lietotāju, operātoru, regulātoru viedokli. Ļoti interesants, uh, ļoti interesanta perspektīva. Mēs gribētu jūs uzklausīt, jo enerģijas, elektrības tirgus izveide ir mūsu galvenais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji! Godētie deputāti, liels prieks būt šeit jūsu vidū. Paldies par uzaicinājumu. Šis dialogs ir ļoti svarīgs, vismaz arī mums, lai arī mēs varētu uzklausīt jūs šodien. Es sniegšu TSO perspektīvu par Langēna kungu ziņojumu. Paldies, Langēna kungs, par šo lielisko ziņojumu. TSO atbalsta Eiropas programmu un arī COP21 rezultāti mums ir ļoti svarīgi. Tas ir uh, skaidrs solis uz priekšu. 2030. gadā tātad 27% būs atjaunāmie enerģijas uh, avoti. Varbūt 50% tagad lielais jautājums, vai tas vispār ir izdarāms un vai par to var samaksāt. Uh, Es domāju, ka no TSO atbildi ir jā. Tas ir izdarāms un tas ir samaksājums, ja tas viss tiek darīts pareizi. Mēs varam arī atbalstīt parlamentu un komisijas viedokļus par to, kā mēs attīstīsim tirgu un infrastruktūru. Viena no lietām, kas ir kritiski svarīga, lai tur lai tuvinātos 45-50% no atjaunāmām enerģijām mūsu enerģijas īpatsvarā. Jūs redzat šajā grafikā, ka, mm, piemēram, vēja produkcija Dānijā, kur ir eh, arī pelēkā eh, zona, kas ir patēriņš, un eh, zilā ir saule saules un vēja enerģija un tā realistība, kas to viss nodrošina ne tikai Dānijā, bet arī citviet, arī Vācijā, situācija var būt pat sliktāka nekā šajā attēlā. Te ir nepieciešama elastība, ne tikai no sistēmas viedokļa, bet arī no uh, eh, sadalas uh, eh, sistēmas viedokļa, jo saules un uh, vēja enerģija arī ir šajā tīklā, un te arī runa par uh, kontrolas jautājumiem. Mums ir nepieciešami vairāki rīki mūsu rīku kastē. Mēs arī vēlamies integrēt vairāk atjaunāmās enerģijas sistēmā. Galvenais vēstījums ir tāds, ka mūsu prioritāšu pārskats nenozīmē izslēgt atjaunāmās enerģijas. Nē, gluži pretē, vairāk šādas enerģijas nepieciešams uh, mūsu sistēmā, un es nevaru piekrist uh, uh, Glēdijai, kas sēdē manā vietā un, un kura runāja pret šo. Es uzskatu, ka jau šodien jau prioritārā uh, pieeja nu, tiek nodrošināta atjaunāmām enerģijām. Tas nozīmē, ka kad šīs enerģijas būs tirgū, tad tās arī būs pirmās, kas tiks apkalpotas. Dānijā gandrīz 50% vēja enerģijas mūsu elektrības sistēmā. Visi šīs enerģijas tiks apkāpotas pirmās, bet tad, kad cenas ir negatīvas, sliktas, mums ir jāaptur vēja turbīnas. Bet te nav tikai runa par atjaunāmām enerģijām, bet arī par tirgus uh, izveidi kopumā. Tas, kā mēs atbildam uz uh, šo, uz komisiju un uz parlamentu darbu, mēs uzskatām, ka tirgus um, jāveido tā, lai stiprinātu cenu signālu. Uh, lai tiešām varētu redzēt šo trūkumu sistēmā, lai šīs cenas to atspoguļot. Ideālā pasaulē varētu teikt, ka produkta cena iekļauj visu produkta raksturojumu, bet ja mēs runātu ar elektrības cenu, tad vienīgais, kas tur ir, tas ir uh, Tas uh, viss atspoguļo visu šos elektrības piegādes izmaksas. Mums ir nepieciešams vairāk produktu un pakalpojumu, lai varētu šo elastību trūkuma gadījumā nodrošināt. Lūk, to mēs arī gribam vairāk tirgu, vairāk tirgus, pārobežu sadarbību un noteikt labu cēnu nepieciešamai elastībai. Mēs neredzam, ka būtu nepieciešama kapacitātes tirgi, mums ir nepieciešama elastība. Elastība ir krietni svarīgāk par kapacitāti. Un te arī klients patērētājs spēlē svarīgu lomu. Tādēļ arī gribam ciešāk, lai sadarbotos PSOs un TSOs visos aspektos. DSO un DSO. Mēs jā varam sekot Langenkungu jūsu rekomendācijām. Tas arī sasauc ar mūsu analīzi. Viena no lietām, ko mēs arī piedāvājam, un tas ir arī jūsu ziņojumā, Langenkungs, mums ir nepieciešama Eiropas metode, lai veiktu adekvātu analīzi uh, ne tikai valstu, bet arī reģionālajā un Eiropas līmenī. Vai šis Rīgas arī tik iekļauts uh, nākamajos tiesību aktos? Vēl viena lieta, kas ir nepieciešama, tad vai lielāka sadarbības starp, dalī, starp valstīm, starp tiesauz esam sadarbojušies jau simtiem gadu pārobežā. Mēs bijām jau pirms tika izveidota Eiropas Savienība, līdz ar to tiešām mums ir gāra sadarbības pieredze, taču tas ir arī tiesa, ka nākotnē šī sadarbība ir vēl jāpastiprina. Šī iemesla dēļ mēs izveidojam jaunas sadarbības iniciatīvas, lai varētu uzlabot plānošanu, monitoringu un īstenošanu ne tikai īstenojot noteikumus tagad, bet arī uh, izstrādāt instrumentus, kā labāk integrēt atjaunamas enerģijas elektrības sistēmā. Un tad, nu, galīgā atbildība par piegādes drošību ir jābūt vietējā pašpārvalžu vai valdības un tiesavu pārziņā. Mēs neesam kaut kāds uh, brīvais ātoms gaisā, uh, Nē, mēs lielā mērā esam atkarīgi no politiskā atbalsta un regulatīvā atbalsta. Un tā tas ir gan Eiropas līmenī, gan mūsu valstīs. Nākotnē ir jātīsta regulatīvais satvers un politiskais satvers, kas varētu veicināt reģionālo sadarbību. Mēs tiešām to ļoti vēlamies, lai komisija, parlaments un uh, valdības arī mums sniegtu šo politisko atbalstu. Mēs redzam, ka tas notiek, bet mēs redzam, ka to vēl varētu uzlabot. Mēs arī varam atbalstīt jūsu priekšlikumu par EISA, par ACER. Būtu ir iespēja izskatīt esošo ACER mandātu savu mandātu, samazināt regulatīvos trūkums, īpaši runājot par TSO, DSO sadarbību, par elastību, par reģionālo uh, sistēmas adekvātu analīzi. Paldies! Ļoti liels paldies par ļoti skaidru, spēcīgu vēstījumu mums visiem, komisijai, tas ir ļoti svarīgi. Mums līdz ar to tad arī vieglāk ir saprast visu šo priekšstatu. Aicinu tagad Donādu Van Bevēren kungu, kurš ir E-Andis um, direktors. Viņš strādā Flandrijā un sniedz arī tiekla risinājums um, elektrībai, apgaismošanai, apkurai apkurei. Van Deverenkungs, jūs esat arī inženieris. Rēdriņģens Universitātē, lūdzu. Kuvel. Goedemiddag, eh, geachte aanwezigen. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Pateicos par šo iespēju jūs informēt par mūsu skatījumu kā sadalas tīklu operatoram. Un es gribētu arī minēt pozitīvos piemērus un pastāstīt arī par gala patērētāju vietu šajā sistēmā. Vispirms par izaicinājumiem. Par to jau ir daudz runāts šovakar. Tātad. Tā, decentralizācija, atjaunojami energoavoti, um, elektrifikācija. Mēs esam jau savu darbību pieskaņojuši šīm prasībām, esam uh, radījuši jaunas tehniskas risinājumus un esam pilnīgi atšķirt nodalīti. Bet runājot par šo nodalījumu, varētu teikt, ka mēs esam vislabākie, manuprāt. Visi ir vienisprātis, ka sadalas tīklu pārvaldība Eiropā ļoti sarežģīta, šis uh, nodalījums ir atšķirīgs, uh, tīklu izmērs, tāpat viedo tīklu īpatsvars. Situācija ir atšķirīga dažādās valstīs un pat dažādos reģionos. Energosistēmas maiņas kontekstā runājot par sadalas tīklu operātoru mums ir noteikti svarīgi uzdevumi. Pirmkārt, ir uh, jānodrošina tirgus neutralitāte, jābū, jāveic energoefektivitāte, jābūt viedam tīklam, neatkarīgai uh, datu pārvaldībai, jāsadarbojas ar gala patērētāju, tāpat jāmeklē tehniski risinājumi enerģijas uzglabāšanai, tāds kā akumulātori un citi risinājumi sadales tīkla operatoram. Tāpat ir svarīgs faktors, vai šī ir bijusi nodalījuma, vai ir veikts nodalījums vai nē, lai nodrošinātu tīkla neutralitāti. Ja mēs runājam par tīkla, sadals tīklu operatoriem. Šeit var būt arī zināmi trūkumi, tātad tas var būt svarīgi tīkla pārvaldē, bet šī atkal jautājums par to, kas ir svarīgāks, vai vista vai ola, tāpat ir arī jauni uzņēmumi, kas parādās, ir jādomā arī par šo risinājumu savietojamību. Uh, bet var būt arī uh, problēmas uh, šīs uh, tīkla izmaksas, servisu kvalitāte, tīklu attīstība. Mēs uzskatām, ka mm, trūkuma potenciālā ietekme var tikt ievērojami samazināta. Uh, īstenojot atdalīšanas pasākumus. Kādi ir tie faktori, kas nodrošina veiksmīgu darbību? Mēs paši apņemamies skaidri noteikt mūsu darbības jomu. Vismaz tāds ir mūsu mērķis. Mēs vēlamies skaidrus uh, darbības rādītājus, lai mēs varētu izvērtēt uh, paši arī savu darbību. Un uh, tāpat arī šiem uh, komerciālajiem tirgus dalībniekiem ir arī jāizteno inovācijas. Tā šodien Bēļģijā, kā um, sadals tīklu operatoram nav nekādu stimulu veikt investīcijas viedtīklos. Mēs to darām, bet eh, likumdošanā nekas nav paredzēts, un mēs uzskatām, ka šādi stimuli būtu nepieciešami. Tāpat es norādīju, ka minēšu konkrēts piemērs par to, ko jau esam paveikuši no vienas puses kopā ar visiem citiem sadalas tīklu operatoriem Beļģijā mēs esam izveidojuši tādu kā datu platformu. Un šo platformu var uh, izmantot visi tirgus uh, operatori, lai zinātu, kas tirgu notiek, kāda ir situācija un šo platformu mēs saucam Atries, un šeit piedalās arī komerc operatori un arī regulātori. Tā kā tas nav tāds kāds ko, privātais klubs, kurā darbotos tikai sadalās tīklu operatori, ir arī citas, citi tirgus dalībnieki iesaistīti, un arī tie veic investīcijas šai platformā. Uh, Mums jau ir izveidots elastības tirgus sadalas jomā Bēļģijā, vismaz uh, uh, rūpnieciskiem klientiem, pagaidām vēl ne mājasaimniecībām. Kāda ir mūsu loma? Mēs pārvaldām datus neatkarīgā veidā un veicinām tirgus neutralitāti Mēs atbalstām arī elastības tirgu un uh, sadarbojamies ar pārvades uh, tīklu operatoriem. Tātad šie transporta tīklu pārvaldītājs seko tirgus darbībai, un mēs savukārt veicinām šos pasākumus, bet tajos nepiedalāmies. Un no un eh, beigās ir arī šis gala patērētājs. Mēs kā sadalas tīklu operators, mēs eh, paredzam eh, sniegt atbalstu šiem patērētājiem, lai viņi uzlabotu savu elektroefektivitāti. Un tā pat, lai viņi varētu būt uh, arī uh, uh, atjaunojumu enerģiju ražotāji un arī nodrošinām patēriņa samazinājumu, kad ir, nē, mēs cīnāmies arī pret patēriņa vai ražošanas tādu smaiļu rašanos, um, regulējot šos um, ražošanas apjomus. Mums ir arī um, tātad uh, var izvēlēties patērētājs piegādātāju un var arī piedalīties elektrības tirgū. Un ja ir saspringta situācija tirgū, tad patērētājs uz laiku var ierobežot savu piekļuvi tirgumu, lai uh, neradīt traucējumus tā darbībā. Paldies, tas bija īsumā mūsu uzņēmuma viedoklis. Un tagad došu vārdu Anegretam Grābelkungam, kas ir startautiskais koordinators Vācijas federālajā tīkla aģentūrā elektrībai, kazē, telekomunikācijām, pastam un dzelzceļam. Jūs esat arī uh, Eiropas energoregulātoru padomes locekle. Un arī ASER regulātoru valdes locekle. Tātad jūsu uh, viedoklis uh, no regulātora puses varbūt atšķirsies no operatora viedokļa. Tā kā mūs interesē arī jūsu viedoklis, lūdzu. Jā, liels paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentam par to, ka viņš arī regulātori ir uzaicinājis. Un es runāšu vācu valodā, bet, eh, jā, sadarbība starp regulātoriem Eiropas līmenī caur ESA darbojas un eh, mums ir ļoti svarīga loma Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka mēs eh, transformējot elektrības sistēmu, ir jāpaturprātā divas svarīgas lietas, kas nav vienkārši, jo dalībvalstis uh, ir atbildīgas saskaņā ar 149. pantu ir atbildīgas eh, par, eh, par dalībvalstī izvēlēto energonesēju kokteili, un tāpēc mums ir jāatrot eh, šis līdzsvars ar centralizētiem lēmumiem un decentralizētiem pasākumiem, kas attiecīgā ietvarā ir jā, jānodrošina. Tātad, kas attiecas uz eh, elektroenerģijas tirku, kas ir svarīgāk jūsdām, protams, eh, atjaunīgo eh, energo resursu iekļaušana tirgos, iekļaušana tīklos, Eiropas līmenī veidojot šo te vienoto Eiropas elektrības vai elektroenerģijas tirgu. Un ir svarīgi rast kopīgu risinājumu, nevis uh, iekļautos kaut kādos strīdos. Nu, lūdzu, lūdzu, nu, lūk, uz to balstās arī manas pārdomas. Un, ko mēs darām tātad aģentūrā un par ko ir e, diskusijas eh, Vācijā. E, un eh, kas ir izējas punkts Energies Only uh, tirgum, kas faktiski ir skaidrs, ka tās ir uz tirgu balstīti, ka tie ir uz tirgu balstīti risinājumi un balstās uz, uh, pie, uz principu, ka cēnu signāli ir tie, uh, ko būtu tā teikt jāliek mierā, ko nevajadzētu ietekmēt Un svarīgi ir eh, mainīt ilgtermiņa pieeju, ilgtermiņa redzējumu. Un kas īsti izriet viens no otra, tā tad īstermiņa cenu signāli un nākotnes eh, investīciju vajadzības. Un tas nenozīmē, ka to var atrisināt ar jaunu jaudu vai uh, subsīdiju tirgu. Uh, bet gan ir jāļauj darboties netraucēti tirgumu, kurā noteicošie ir cēnu signāli. Un tas ir ļoti svarīgi, un mēs, tas, mēs arī piekrītam šādam viedoklim. Un eh, kāpēc mēs uzskatām, ka kapacitāšu tirgus eh, nav nepieciešams? Skaidrs, ka pārējas e, fāzē ir jānosaka e, finansiāli stimuli atjaunīgajām enerģijām, lai e, tie varētu attīstīties līdz pilnvērtīgai spēja darboties tirgo. Tā ir faktiski tāda pamat filozofija, lai varētu īpaši veicināt atjaunīgo enerģiju uh, izmantošanu. Un eh, tā būtu virzība, virziens, kurā būtu jāiet ne tikai Vācija, bet eh, būtu tātad jāatsakās no vecajiem principiem un tikai tad eh, energy only tirgus varēs funkcionēt. Un ir skaidrs, ka ilgākā termiņā uh, par bilances eh, krīzes loku, kā mēs to dēvējam. Mm, jā, atjaunīgās enerģijas būs jāintegrē. Vācijā mēs eh, es vairāk orientējamies tieši uz tirgus instrumentiem, tas arī ir nostiprināts likumdošanā un, protams, ka prioritātes Eh, ir pašlaik varbūt piešķirt atjaunīgajām enerģijām, bet tas tā nebūs mūžīgi, jo faktiski tirgus eh, instrumentiem būtu jādarbojas bez iejaukšanās, vairāk neko necenšoties, necenšoties cenu mehānismos iejaukties. Un ir pareizi tas, ko sacīja iepriekšējā runātāja kas ir būtisks elements. Tā ir noteikti celastības pieļaušana. Un te varbūt vēlreiz vajadzētu to atzīmēt, tas varbūt tik skaidri nav pateikts ka ļoti svarīga ir arī pieprasījuma puse. Tas ir būtisks elements. Elements, kuru ir diezgan grūti iekļaut, jo ir dažādas patērētāju grupas, eh, kas rada pieprasījumu. Un jautājums ir, kā mēs tad varam eh, šo tirgu aktivizēt, acīm redzot, piedāvājot noteiktus produktus eh, caur biržu, lai varētu šādu regulējumu panākt un, acīm redzot, tam ir jāsako vēl arī papildus elementiem, kas pēc tam atbilstu cenu eh, signāliem un nodrošinātu to, ka eh, mehānisms eh, darbotos. Kas attiecas uz tirdzniecības daļu? Uz tirdzniecības daļu man ir jāsaka, ka pamatā regulētājs ir atbildīgs par to, un arī zina, pārzina to, ka bez labas tīkla infrastruktūras nekas nedarbosies. Un eh, ir jābūt zināmam nodrošinājumam, mums ir arī noteikti tīkla attīstības plāni desmit gadu periodam, un Vācijā, ņemot vērā eh, energo uh, politikas maiņu kopumā daudz investēts tiek tīklos un izmainītu un eh, jaunā uh, sadalas infrastruktūrā. Un tas varbūt ir ļoti svarīgs, un tas varbūt no paša sākuma arī ir jāuzsver, ka ka uh, eh, energi enerģijas ražotājs struktūra un uh, N elektrības regulētāji. Tātad tas ir jānodrošina ne tikai nacionālā līmenī, bet ir jāpielieto arī pārobežu darbības eh, loģika. Pirmkārt jau ar starpsavienojumu nodrošināšanu, jo ir instrumenti, kas caur regulētāju koordināciju, tas sauc uz Projects of Common Interest, šeit pievērš uzmanību tieši šiem aspektiem, un tur ir jādod īpaši stīmuli, lai varētu veikt tā saucamo cost border cost allocation. Tas ir svarīgākais instruments, kas nodrošina iespēju sadalīt izmaksas arī pārobežu kontekstā. Un caur uh, ESA koordinātu tas tiek arī koordinēts, bet eh, tas ir, eh, to arī īsteno un ar to arī nodarbojas nacionālie regulātori. Un vēl kāda lieta pavisam īsi. Ir nepieciešama lielāka koordinācija Eiropas līmenī, gan uh, ņemot vērā šo reģionu līmeni, un mēs jau šeit dzirdējām, ka uh, tas ir tāds uh, Nu, liels rūpes bērns komisija izstrādājot šo te kopīgo vienoto elektroenerģijas tirgu un notiek lūk šīs saspēles starp aģentūru un uh, dalībvalsts līmeni. Un šeit ir jāraugās uz abām pusēm un uh, regulātoram ir uh, liela daļa viņa darba ir saistīta ar Eiropas dimensiju, ar uh, pārobežu dimensiju uh, un tā saskaņošanu ar nacionālo ar regulējumu. Un tad, kad uh, šī te sistēma tiek stiprināta, tad arī jāpanāk šis te līdzsvars un jāstiprina šis līdzsvars ESAS bāze, aģentūra ir kā uh, platforma, ko ir dibinājuši regulātori un uh, nacionālie uzdevumi darbojas tikai tad, kad tie tiek uh, regulēti un funkcionē līdzsvaroti, uh, saskaņojot nacionālo sistēmu ar Eiropas sistēmu. Un tā ir šī te īpašā uh, loma, kas ir regulātoriem. Un jebkura eisa stiprināšana, piemēram, jauno uh, veidojumu regulēšana, tai ir jāatbilst eisa pārvaldības funkcionējošas noteikumiem. Uh, Nu, ar to es arī gribēju noteikt, bet, nu, es atvainojos, ka drusku vairāk pārsniedz savu laiku. Oh, paldies, paldies visiem. Tagad vērsīšos pie referenta. Vēlējos pateikties par uh, visiem mūsu viesiem par uh, viņu teikto, kas pievērst uzmanību atkal jauniem aspektiem. Pirmais jautājums ir priekšsēdētājiem Andrēsenam, kāda veida uh, sardarbību jūs uh, paredzat uh, un ko varētu uzlabot šai sistēmā. Jūs paši esat 40 uzņēmumu kopumā Un uh, otrs ir par datu pieejam. Vai TSO ir nepieciešams vairāk datu? Vai uh, kolēģa Verbērena teiktais, kā to var, varbūt labāk DSO līmenī? Un uh, tāpat par šo elastību un klientu īstenot to elastību un jūs, jums ir ļoti interesanta sistēma Bēļģijā, kurā iesaistīti arī klienti, vai jums jau ir kaut kāda bilance vērtējums par šo jautājumu? Un vēl uh, Grēbels kundzei jautājums. Gribētu zināt no jūsu pieredzes, kādas koordinācijas, standartizācijas uh, Um, uzdevumus jūs uh, redzat, uh, kā varētu izsanot arī Eiropas līmenī, balstoties uz jūsu pieredzi. Un tagad komponālā trikundze. Paldies īsi. Nezinu, vai atbild būs tik vienkārši, bet, nu, jūsuprāt, šī elastība, kādā līmenī tā būs visefektīvākā. Jā, noteikti būs inovācijas. Jā, protams, skatoties visu šo sistēmu, mēs gribam būt droši, ka enerģijas būs pietiekami, arī tad, ja nav pietiekami liels vējš un saule nespīd. Somijā ir gandrīz 100%. enerģijas Mēs varam visu izmērīt. Kā tas ir Beļģijā, bet nu par elastību un uzklā, uzglabāšanu. Jā, būs uzglabāšana. Nebūs vēl tik uh, izmaksas efektīva uzglabāšana. Un uh, elastība ir sistēmas, kur iespējams jau to visu izdarīt desmit minūšu laikā. Bet, nu jā, bija minēta eh, labā cena elastībai, vai, bet vai tas būs ražotāja līmenī, vai arī uz piegādātāju pleciem tas būs DSO līmenī? Nu, kur sistēmā to elastību ielikt? Telička. Uh, thank you, Mr. Teličkas kungs. Paldies. Paldies vēlreiz jums, jo tiešām uzskat, ka visi eksperti ir izcili. Tiešām arī ļoti iedrošinoši ir jūsu vēstījumi. Nu, dien ir prieks dzirdēt, ka nesam pārāk bezcerīgā situācijā tirgū. Vispirms atvainošos, jo pēc savas uzstāšanās man ir jādodas prom. Man ir jānoķer lidmašīna, bet kolēģi paliks un pieraksties jūs atbildes. Izcelšu to, ko teica Andrēsena kungs. Ne, kur viņš nepiekrīt ar iepriekšējo eksperti par prioritāro piekļuvi, prior, priority access. Interesants jautājums, Andrēsen kungs. Ja es pareizi sapratu, jūs runājat ar politisko atbalstu, kas ir nepieciešams TSO, vai jūs varētu atšifrēt tieši kādā nozīmē jums ir nepieciešama šī politiskā uh, um, palīdzību un atbalstu. Jūs runājat arī par mandātu. Es saprotu, ka jūs uh, tieši atcer mandāta pārskatīšana, ko tas nozīmē. Tālāk. Vēl viens jautājums arī pārstāvē no Vācijas. Jūs runājāt par to, ka, ja atcer darbība tiek stiprināta, tad tā jāiet roku rokā ar uh, Eh, pārvaldību. Es to neapstrīdētu. Iespējams, vēl būtu uh, iespēja arī detalizēt, niansēt to visu. Man likās, ka jūs runājat par paralēlismu, bet nu jā. Tad, kad mēs uh, būsim jau advancējušies tirgus integrācijā, tad es domāju, ka šis būs jādara tieši uzņēmumiem, industrijai. Bet, nu, te jā, arī valdībām institūtiem par to jādomā, varbūt par šo aspektu jūs varētu izteikties nedaudz detalizētāk. Tad ir jautājums, ko uzdev arī Langenkungs. Ņemot vērā to, ka mēs ejām enerģija tirgus integrācijas virzienā, vai Eiropas līmenī būtu jādara kaut kas labāk par nacionālo līmeni un kas būtu jāpārņem no nacionāla līmeņa, atvainojiet, man būs jādodas prom, bet paldies par atbildēm. Paldies, eh, dārgas kungs! Thank you very much. Eh. Liels paldies. Man ir specifisks jautājums. Ko eksperti domā par šīm offshore vēja turbīnēm? Tu, turbīnām? Mēs zinām, ka te ir problēmas eh, ar to, kā mainās laikapstākļi, ir problēma ar piekļuvu tīkliem, ir projekti sasaistīt šos offshore vēja ģeneratorus, izmantojot jūras kābeļus un tam līdzīgi. Kāds ir jūsu izvērtējums par šādu veidu projektiem? Un kāda būtu ietekme arī uz tirgu, jo, nu, tur varētu, jā, būt par tādu kā atjaunojamo enerģiju internacionalizācija, uh, Paldies, varbūt es varētu radīt kādas problēmas. Oh, oh. Viens jautājums no manas puses. Vai nākotnē mēs varētu izvairīties no trūkuma trūkuma Eiropas Savienības līmenī šajā jomā? Nu, lūdzu, Well, thank you for a lot of good questions. Uh, Mr. Lang, you asked. Uh... Paldies, Langenkungs. Jā, kāda veida sadarbība varētu tikt izvērsta nākotnē? Tas tiešām ir arī tāds stūrakmens uh, nākamajā Eiropas likumdošanā, un šī starptautiskā sadarbība ir uh, ievērojami jāintensificē. Mēs tagad uh, no TSO perspektīvas uzskatām, ka kaut kādi 5-6 reģioni varētu kalpot visām valstīm, nevis vairāk kā 40 būtu 5-6 reģioni, kas kalpot šim pārvaldes sistēmas operatoram. Un te viņiem būtu jādalās ar kapacitāšu, aprēķinu, to neviens nedarītu, tad katrā valstī atsevišķi, bet reģionā. Tad arī šī outreach plānošana. Uh, arī prognožu analīze, kas ir jāveic visā reģionā. Un to var arī paplašināt, mēs arī to gribam darīt, kā jau es teicu. Mēs eh, pātrinām eh, atjaunoto enerģiju daudzu, mums ir nepieciešama vairāk instrumentu, un arī Nacionālajie pārvaldes sistēmas operatori arī tagad uzskata, ka viņu risinājumi varētu derēt arī kaimiņu valstīs un reģionā. Tie ir uh, lēt risinājumu, lai izbalansētu tīklu. Jā, mums ir šis sākuma punkts 5-6 reģioni, definējot pakalpojumus. Un par to tad gribam runāt arī ar parlamentu un komisiju. Tad arī jautājumi bija par datiem, kādi dati mums ir nepieciešami. Uh, Te galvenais saprast, ka mēs vēlamies atbrīvot klienta potenciālu, un to mēs saucam arī par elastību. Tādēļ mums ir nepieciešams, lai tiktu atbrīvoti dati ne jau uh, mums vai TSO vai DSO. Mums ir jāapmainās ar, šo, ar šiem datiem savā starpā arī visefektīvāk, lai mēs vispār varētu uh, strādāt. Mums ir nepieciešama vairāk datu, lai šo sistēmu darbinātu, bet galvenokārt šī data ir nepieciešami, un tur ir ļoti daudz datu, kas ir jāekstrapolē un jāieliek drošā seifā. Un te mēs arī dzirdējām Beļģijas stāstu, Somijai arī būs drīz datu centrs, kā visām Skandināvijas valstīm, un lūk, tie ir piemēri, kur var apkopot klientu datus, ko var pēc tam arī izmantot, lai veiktu sadal, īstenot sadalas elastību. Tā ir dat, tas ir datu mērķis, lai sistēma darbotos, lai attīstītu jaunus pakalpojumus, kas varētu nodrošināt elastību, ko sniegtu gan TSO, gan DSO, gan nacionāli, gan starptautiski nu, tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Tālāk par uh, to, kāda kāds ilgstības līmenis ir nepieciešams. Par to lems tirgi. Mēs tirgiem ticam, uzticamies. Šī ilgstība, kas nāks no uzglabāšanas no klientiem, no sadalītājiem, no lielajām uh, elektrostacijām, lai par to lemj tirgus. Es domāju, ka TSO atbildība ir paskaidrot tieši, cik daudz mums ir nepieciešams šīs elstības. Mm, kā arī sniegt nepieciešamos pakāpums, tad cenas attīstīsies, konkurence attīstīsies. Un tad vienkārši būs uh, tie, kas uh, varēs vēl stību piedāvāt pēc iespējas lētāk, tad tie arī saņems tirgus lauvas tiesu. Jātājums no zāles, kurš to pirks? TSO un DSO pirks šos pakalpojumus. Arī, arī sadalās sistēmas operatoriem ir nepieciešama šī elastība, bet arī mums ir nepieciešams šāda veida pakalpojumi. Svarīgi izvedot neatkarīgu tirgu, lai TSO un DSO nekontrolētu šo tirgu, lai visi varētu tur integrēt savus pakalpojumus, un tad mēs varētu konkurēt, iegādājoties šos pakalpojumus. Labi? Viens īs jautājums Kalifornijā arī uh, piegādātāji sniedz elektrību, tad, ja viņiem nav vēja enerģijas, tad viņi piedāvās kaut ko citu, līdz ar to arī šis piegādātājs arī spēlē savu lomu. Jā, bet Eiropā ir cits modelis. Mums ir šī līdzsvarotā atbildība katrai pusēji. Ja nav šī līdzsvara, tad tiek iegādāti pakalpojumi, lai rebalansētu viņu savas nostājas, savas pozīcijas. Ja viņi to nedara, tad mēs to darām viņu vietā, tad nosūtām viņiem milzīgi rēķinu par šo pakalpojumu. Par politisko atbalstu. Es domāju, ka Ja mēs vēlamies koordinēt adekvātu sistēmu reģionālā līmenī, tad politiķiem arī jādiskutē par adekvātumu reģionālā līmenī un tāpat to dara regulātori. Ja atbalsta schēma ir arī konkurence, kā iz izstrādāt eh, dāsnākās atbalstu schēmas. Nedomājam, ka tas ir efektīvi, ja politiķi reģionāli varētu diskutēt par alternatīvo enerģiju atbalstu schēmu. Kur to visu īstenot, tad mēs laicīgi varētu sagatavot tīklus, nevis kā tagad, kur dažās jomās, dažās valstīs, reģionos ir um, atjaunāmās enerģijas, bet, nu, ne, netiek izmantotas pilnībā par AC revīziju. Par kādu mandātu mēs šeit varētu runāt? Teiksim, jā, ir reģionālai ja šis reģionālais prognozes instruments, tad arī tas viss ir jāregulē, jāatcer, lai visu pārbaudītu TSO, DSO, mēs dalīsim šo elastību jau no likumdošanu, un Arī te būs nepieciešams lielāks Acer pārskats. Jā. Jaunā likumdošanā noteikti tas izskanēs. Par offshore tīkliem, vai būs vairāk šo offshore tīklu? Ir jau offshore tīklu prototips starp Dāniju un Vāciju, tur būs uh, sasaistīti vēja ģeneratori vienā tīklā, sasaistīta Dānija ar Vāciju, un tad uh, Dānija lems, kur pārdotu enerģiju, kur, protams, cenas ir augstākās, augstākas. Nu, tas ir pirmais piemērs, kur esam izveidojuši off-grid net. Vai tas būs tā arī nākotnē? Jā, tas tā varētu būt, ka tas izplatās. Tagad arī Ziemeļjūrā būs jauns tīkls, mēs to ceļām, un mēs to darām tā, lai arī varētu tur uh, pie, um, piekonektēt, savienot arī offshore vēja enerģiju, vēja ģenerators. Un tad arī noteikti arī mēs to nodrošināsim. par um, elektrības trūkumu Eiropā, tad infrastruktūra nav pietiekama. Ja būtu Vācijā, būtu pietiekamas infrastruktūras, tad problēmas ar šo nebūtu. Ja būtu kāda jauna tiesniecības zonas struktūra, tad arī mēs varētu no tā izvairīties. Būs arī pētījums. Un, uh, tad arī būs diskusijas un tiešām tad būs jāpiesprādzē josta, kad tiks publicēt, publicēt šis pētījums. Tēso uzskata, ka mums ir jā, jāceļ infrastruktūra, lai izvairītos no šīs problēmas. No loop flow. Iepriekšējā panelī tika runāts par to, ka nepieciešams lielākas zonas, jo tas rada vairāk konkurenci un lielāku tirgu, bet tā ir ilūzija, jo tirgus vienmēr respektē fiziku. Tātad, ja ir mākslīgs eh, liels tirgus, tad tomēr šis tirgus tiks sadalīts, bet tad tirdzniecība notiks aizkara otrajā pusē nevis biržā, jo tad, kad biržas grāmatas ir cieta, TSO uh, būs ļoti uh, aizņemts, jo prasīs ziemeļs dienvidos, uh, ziem, Vācijas ziemeļos samazināt elektrības ražošanu un dienvidos palielināt. Lūk, tas ir tad, kad nav efektīvi šīs cenu zonas. Tas viss. Paldies! Es ceru, ka tas nebūs 22. bet gan 21. gadsimtā. Nu, ja tas jums jā, jāprasa kolēģei, kas turpat blakus sēž. Ja, dank u wel. Ik heb zeker twee vragen voor mezelf. Paldies. Es uh, pierakstīju, ka man divi jautājumi ir adresēti. Tad viens par šo datu platformu gribu teikt, ka nav konstatēts nekādas problēmas starp TSO un DSO. Viss notika uh, konsultējoties un arī nav konflikts par to, kurš kādus datus pārvalda. Kā kolēģis jau teica, mums arvien vairāk ir uh, nepieciešama datu apmaiņa uh, reālā laikā starp diviem operatoriem, lai tirgus būtu noturīgs ja ar šo datu platformu klienti vai klients kaut ko uh, tur uh, jūt, nē, es domāju, ka klientu tas neietekmē, tas ir paredzēts citiem operatoriem. Ja ir piecas platformas, pieci operatori, pieci uh, tīklu pārvaldītāji, tas mums agrāk bija, un tad gan bija sarežģīti bet Tad vajadzēja piecas dažādas saskārnes un bija arī informātikas izdevumi, bet tagad mums ir viena vienota sistēma visām pusēm un tas ir daudz efektīvāk un mēs ceram, ka arī klientam tad viss ir caurskatāmi un atklāti saprotams. Jautājums par, uh, par uh, cenu pazemināšanu. Tas ir cits jautājums, bet nu klients man liekas nejūt neko nekāda negatīva ietekme. Tātad ar vienu šādu platformu tam visam vajadzētu darboties labāk. Tālāk par elastību. Varbūt es neesmu tas kompetentākais, jo es uh, esmu sadalas tīklu pārvaldītājs, bet uh, tomēr gribu norādīt, kā esam veikuši pētījumu ar TSO, tātad ar pārvaldes tīklu operatoru par iespējām nodrošināt decentralizētu uh, ģenerāciju mūsu reģionā. Un Flandrijai 2020. gadā mēs varam to nodrošināt, ņemot vērā decentralizēto ražotāju izvietojumu, jo ir nepieciešams savienojumi. Protams, uh, viss jau būs atkarīgs no tirgus attīstības, bet runājot par uh, izvietojumu, gribu teikt, ka 80, 80, 90, 95% tas būs atkarīgs no tirgus, bet piecos atlikušos procentos uh, sociālu nolūku dēļ vajadzēs tomēr nedaudz šeit um, um, orientēt un virzīt, nu, teiksim, varbūt ar piemaksām ja vēlas darboties, eh, nu, eh, tur, kur nav tik viegli pieejami savienojumi šajos 5% teritorijas. Un eh, tad var nodrošināt atjaunojumos enerģijas avotus par pieejamu cēnu. Tālāk, tirgus ir nepieciešams, ja pastāv lokāls sastrēgums un ja šo infrastruktūru izmanto tikai, teiksim, desmit klienti. Un ja desmit klienti ir ieinteresēti elastībā, nu nav tirgus, varbūt pēc desmit, divdesmit gadiem situācija būs atšķirīga, bet šobrīd uh, iespēja DSO praktiski nepastāv. Un um, kolē, kundze arī uzdeva jautājumu, nu, uh, šobrīd uh, Flandrijā vēl nav pieņēmts lēmums par viedu skaitītāju uzstādīšanu. Nu, varbūt uh, būs šāda virzība nākotnē. Paldies. Kāds ir galvenais iemesls, ka notikušie blackouti Beļģijā? Drīzāk tas būtu jāsauc par braunautu. Un eh, tur ir runa par to, ka noteikts eh, skaits eh, kodols pēkstaciju pārtauca savu darbību, kas netika sagaidīts. Nu, faktiski tas bija tehnisks, tehnisks lēmums, tehniska situācija un radās noteikts trūkums. Mm. Nu, faktiski tas nebija tāds pilnīgs blackouts, bet varētu teikt, tas bija tāds uh, brownouts. Un kopā ar DSO un attiecīgiem klientiem, kuras mēs, uh, teiksim, izslēdzām, jā. Jā, un trešā uh, runātāja, runājot par uh, Grobels kundzi, par ēsas uzdevumiem, kas ēsē būtu jādara. Uh, šobrīd mēs Eh, veidojam jaunus eh, vienības, jaunas struktūras, jaunus Eiropas tirgus operātors, kas ir tādas eh, pamata institūcijas, kurām tiek dots noteikts uzdevums strādāt, kurām tiek uzticēts tieši šis te pārobežu uh, Uh, platformu veidošanu, piemēram, gāzes iepirkšanai. Pēc definīcijas tām ir jāspēlē Eiropas loma, un, un vai, nu, teiksim, vācu, poļu, beļģu nacionālais uh, režīms vēlas tur iesaistīties, tad var uh, saņemt attiecīgu uzdevumu no EISA un izveidot jaunu uh, spēlētāju, regulēt jaunu. Tātad tas, tas ir tāds klasisks uh, uzdevums, klasiska darbība joma, ko atcer uh, dara, tā nav aģentūra, kas tikai atrodas Ljubljanā vien, bet uh, darbojas ar Eiropas kontekstā, piemēram, tad, eh, kad šie te operatori, šīs platformas sastops ar noteiktām izmaksām, tad nacionālajam regulātoram ir uzdevums pieņemt eh, lēmumus eh, nacionālā līmenī, jo te ir svarīgs arī jautājums par pārvaldību. Nu, tas nenotiek eh, bez uh, regulātoru uh, valdes ciešākas, pilnīgākas iesaistīšanās. Paldies! Uh, grozījumi ziņojumam 23. <clears throat> marta 6 vakarā. Nākušā itras eh, sanāksme 7. aprīlī no rīta un vakarā 7 stundas. Un aplausi mūsu runātājiem. Thank you, thank you very much. For... Un liels eh, paldies par lielisku diskusiju un paldies jums, kolēģi, arī un arī visiem <coughs> asistentiem, visiem, kas šeit ir bijuši klāt divas dienas ļoti garas sanāksmes. Paldies!